So, Frau. Liebe Kolleginnen un Kollegen. Darbie kolēģi un kolēģis, es uh, piedāvāju jums sākt šodienas darbu. Daži vēl uh, ieradīsies, bet uh, visi zina, ka es mēģinu uh, savlaicīgi sākt darbu. Mums šodien ir viesis komitejā. Doktors Edmunds Štoibers ir mūsu viesis šodien. Un viņš vada augsta līmeņa darba grupu kas nodarbojas ar administratīvās logas samazināšanas jautājumiem. Kā a, mēs esam organizējuši šo tikšanos, Štoiberkungs uzstājās a, a, priekšstādē konferences sēdē un runāja par vidas jautājumiem. Mēs runājam arī par to, kādās jomās ir iespējami konflikti Un es domāju, ka tā ir ļoti laba ideja jāaicināt Štaiberkungu. Un es esmu viel Arbeit gewesen. Bija patiešām um, smags darbs sastādīt visus ziņojumus. 2007. gadā tika sasaukt šī augsta līmeņa darba grupa, toreiz Barozo kunga iniciatīva tā bija. Un man liekas, ka mums vajadzētu uh, uzklausīt tos būtiskākos darba punktus, un varbūt, ka arī mēs varam mūsu darbā izdarīt secinājumus. Un arī diskusijās ar uh, mūsu kolēģiem nacionālajos parlamentos, jo dažkārt uh, tieši tas arī ir nozīmīgs. Un vidas jautājumu īstenošana var radīt uh, tūkstošu darba vietas. Un tūkstošiem darba vietas, bet Svenam arī 20 gadu Eiropas Savienības iekšējā tirgus. Uh, jubileju, un noteikti dzirdēsim doktoru Štoiberu uzrunā vārdus par to, un vides jautājumi dažādās valstīs dažādi tiek eh, īstenoti, un arī eh, dažādi ir attieksmi pret to. Un tādēļ esmu ieintriģēts. Eh, es sveicu jūs ļoti sirsnīgi šeit vidas komitejā. Mēs nodarbojamies arī ar pārtiks produktu drošību un uh, veselības uh, aizsardzības jautājumiem. Mēs esam lielākā komiteja uh, Eiropas parlamentā, 70 uh, deputāti šeit strādā. Un vidas uh, jautājumos aptuveni 80% no visas likumdošanas uh, kas skar 500 miljonus ES iedzīvotāju, tiek veidota tieši šajā komitejā. Daudz kas jau ir mainījies, Es sveicu jūs ļoti sirsnīgi šeit komitejā un uh, gribu tieši jums uh, dot vārdu. Mikrofons nav ieslēgts. Es, Anja, ich freue mich. Uh... Es esmu iepriecināts par šo aicinājumu, jo nu parasti tas nav tā jā, īsti tipiski, ka komisijas izveidotas darba grupas priekšsādētājs tik bieži tiek uh, ielūgts uh, parlamentā. Un uzstājas arī komisijā, kā arī reģionu komitejā un arī uh, dalībvalstu padomas sēdēs. Mēs strādājam kopš 2008. 2009. gada augstā līmeņa darba grupas darbība. Uh, bija ierobežota ar diviem gadiem. Tā ir tikai um, tā ir brīvprātīga darbība. Mēs nesaņem uh, nekādu atalgojumu par darbu. Uh, un šajā grupā strādā dažādi dalību valstu pārstāvji, līdz ar to mūsu iespējas ir nedaudz ierobežotas. Es vairāk kārt viesājos Eiropas uh, parlamenta juridiskajā komitejā, budžeta kontrolas komitejā, rūpniecības, iekšē tirgus komitejā, un arī dažādas diskusijas lielākajās frakcijās uzklausīja. Parlaments arī redz, kādas problēmas rodas mūsu dzīves birokratizācijā. Tas ir tāds ilgtermiņa uzdevums, it īpaši Eiropā samazināt birokrātisko slogu. Un jau ievadā gribu teikt, ka runāt par birokrātijas problēmām ir ekonomisks pamats, un tas, kas ir nozīmīgi, e, ir arī politisks pamats. Nosaukšu tikai divus skaitļus. Verhoigen kungs, rūpniecības komisārs, runāja par 6 miljārdiem eiro. Tie ir viņa aprēķini, cik izmaksā birokrātija kopumā 27 dalībvalstīs ES. Tātad 600 miljārdu apgrūtinājums rūpniecībai. Eiropas komisija, nu tikai lai jūs aptuveni zinātu, par ko iet runa, Eiropas komisija pieņem, ka tās aprēķini ir tādi, ka, nu, praktiski tas, ko mēs kā ekonomikas apgrūtinājumu redzam, uh, kas viņiem piekrīt kā pienākums sniegt informāciju pēc ES noteikumiem, ir aptuveni 124 miljārdi eiro rūpniecības apgrūtinājums. Nu, tas ir Eiropas komisijas a, skaitlis. Šis skaitlis būs nedaudz lielāks, es domāju, un nu, aptuveni ir tā, ka Eiropas a, likumdošana par birokrātiju 27 dalībvalstīs ir aptuveni 50%, citi saka 50%, un nacionālā likumdošana Tā piekrīt 50 vai 60 procenti. Nu, aptuveni tāda ir šī diskusija un tāda ir šie skaitļi. Nu, lai jūs aptuveni zinātu, par ko mēs šeit runājam. Šie ekonomiskie jautājumi, protams, ir a, tie nozīmīgākie. Šodien a, paraugoties, a, avīz, paskatoties avīzes, starptautiskais valodas fonds Viņš runā par uh, mirstošo kontinentu Eiropu, kas ir pār uh, ogļojies, kas uh, neattīstās. Uh, vakar uh, Kamerona runa partijas sēdē, dramatiska runa. Citu starp viņš uh, runā par Eiropas. Uh, sabrukumu, ekonomikas sabrukumu Anglijā un pārmērīgo birokrātiju. Vakar federālā kanclera uh, par a, kontrolas eh, komitejas eh, ziņojumu eh, runāju un um, runas tendenci tāda paša. Nu, praktiski jāsaka tā, ka cilvēki ārkārtīgi sūdzas, jā, visi sūdzas, augstākie politiķi sūdzas par birokrātiju. Bet, nu, nepārāk daudz, kas notiek. Nu, tāds ir iesprāts, ko um, pilsoņi saņem. Bet uh, pilsoņi, nu, tā īsti uh, ne. Uh, redz, ka uh, intensīvs darbs notiek pie šīs problēmas. Un ir uh, vēl uh, otrs aspekts. Birokrātijas samazināšana ir tādēļ nozīmīga, ka daudz mazie uzņēmumi, kas ir tas būtiskākais Eiropas ekonomikā, tātad šie mazie uzņēmumi, viņiem liekas, ka ir pārāk daudz uh, noteikumu. Viņi saskars ar pārmērīgiem noteikumiem. Ir vesela. Uh, mēs uzklausījām Lisabonā daudzus mazos uzņēmumus, portugāļu uzņēmumus, mazus uzņēmumus no Azoru salām, no Vācijas un Holandas. Uh, Un mūsu sēdē es nosaukšu vienu piemēru. 3. maijā viens mazs uzņēmējs no Āhenes, kas izgatavo mūzikas uh, skaļruņus no akmens, marmora un uh, granīta. Viņš sūdzējās uh, par uh, smago uh, administratīvo so, uh, slogu. Uh, Uh, par uh, noteikumiem, kādi ir vides uh, jautājumos, un viņam vēl jāreģistrē, jāmarķē un jāsniedz informācija par izmantotajiem materiāliem. Nu, pavisam konkrēti runājot, viņam ir CE marķējums, iepakojuma reglaments, rīč, bateriju izmantošanas regulēšana jāpiemēro un ik gadu viņam jāsniedz garantija par to, ka vecie aparāti tiks saņemti atpakaļ un ik mēnesi un ik gadu viņam jā sniedz informāciju par to, ko viņš ir pārdevis, pat tad, ja viņš neko nav pārdevis. Tāpat arī uh, ir jāreģistrē visi vecie aparāti. Un šis uzņēmējs teica, ka viņš praktiski ir gatavs pārtraukt darbu, un viņš teica, ka viņš netik daudz pelna, lai visu šos noteikumus varētu izpildīt. Un tikai tad, kad viņš uh, vērsās pie profesionāla pakalpojumu sniedzēja, kas prasa simtiem eiro par uh, savu darbu, viņš varēja visus šos jaunos pienākumus izpildīt. Uh, tas ir um, finanses sloks viņa uzņēmumam, bet nu, tagad viņš ir apmierināts un tagad viņš var koncentrēt uh, savu uzmanību uz darbu un izpildīt arī visas noteikumus. Un tas parāda, kādas problēmas maziem un vismazākajiem uzņēmējiem var rasties. Un vēl viena piezīme par uh, politisko uh, dimensiju birokrātiskās logas samazināšanai Nu, ja mēs tagad nediskutēsim par visu eiro krīzi, jāatzīst, ka aizvien vēl spiediens, kādu uh, dalībvalstīs izjūt uh, pēc visu noteikumu ieviešanas, ir tomēr ļoti liels. Jūs šodien ieskatāties arī noteikti Eirobarometra pētījumos, un pēdējais pētījums uh, uh, publicēts šī gada pavasarī, rāda, ka uh, uz jautājumu, uh, ko tu domā par Eiropu, Vācijā 43% aptaujāto, un šis skaitlis ir pieaudzis pēdējo desmit gadu laikā, tad 43% iedzīvotāji uz jautājumu, ko viņi domā par Eiropu, viņi saista birokrātiju, milzīgu apgrūtinājumu un tikai apgrūtinājumu. To viņi saust ar e, Eiropu. Tāpat arī Eiro, Austrijā, Beneleks valstīs, Lielbritānijā un Skandināvijā šie skaitļi ir līdzīgi. Tātad no 35 līdz 40 procentiem šādi vērtē pilsoņi Eiropu. Un vidēji Eiropā Katrs piektais pilsonis 27 dalību valstīs uz atklāto jautājumu, ko tu saisti ar Eiropu, pirmā atbilda ir birokrātiska, apgrīt, ap, birokrātiska apgrūtinājuma. Un tas, protams, ir saistīts arī ar to, ka neskatoties uz Eiropas pieaugušo nozīmi likumdošanā, politiskā diskusija dalību valstīs bieži vien notiek tikai tad, kad pamat lēmumi Briselē jau ir pieņemti. Un tad īstenojot visi pēkšņi nacionālā līmenī sākas diskusija, kas ir izdarīts, kas vispār notiek un kāda ir birokrātija, bet Briselē lēmums jau ir pieteikts pieņemts, nu tad var tikai tādas nelielas korektūras šajā lēmumā pieņemt. Un bez tam ir tādi noteikumi, kas uh, skar pilsoņus un uzņēmumus un kas netiek akceptēti. Uh, un, uh, nu, piemēram, uh, jaunās enerģija taupošās uh, elektriskās lampiņas vai tagad Eiropas komisijas plāni ūdens taupības nolūkos ieviest jaunas ūdens uh, krānus un jaunas dušas Ūdens ietaupījumiem jābūt ļoti lielam. Un tagad runājot par Vāciju, ah, tā ir lielākā valsts ES. Es mēģināju aprēķināt, ah, cik daudz likumdošanas un ah, likumdošanas rīkojumu pēdējo piecu gadā, gadu laikā ir ieviests. No 99. līdz 2005. gadam mēs aprēķinājām, cik jaunu uh, likuma norādījumi, likumdošanas norādījumi um, ir uh, jauni pilsoniem. Tas nozīmē ne tikai likumi, bet arī regulas un rīkojumi. Un jūs neticēsiet, tie ir vairāk nekā 21 tūkstots jaunu likumdošanas tekstu piecos gados. Un tad jautājums, cik tad no tiem nāk no Briseles un cik uh, nacionālajos parlamentos ir pieņemti. Un pārsteidzošā kārtā 85%, proti 18 tūkstoši no šiem likumdošanas tekstiem, uh, ir uh, no Briseles nākuši, un tikai 3 tūkstoši no, uh, pieņemt nacionālā uh, līmenī. Par to tiek uh, daudz rakstīts, bet jāsaka, ka par maz tiek rakstīts un runāts par Eiropas līmeni, un ļoti intensīvi tiek rakstīts par nacionālo vai reģionālo līmeni. Tā arī ir uh, diezgan liela problēma. Un būtisks iemesls uh, tam, kādēļ Eiropas uh, noteikumu ir uh, tik daudz, it īpaši vides, uh, veselības aizsardzības un pārtiks produktu ietveros, uh, ir tas, ka iekšējā tirgus ietveros Eiropas likumdošanai, uh, Eiropas likumdošana aizvieto likumdošanu 27. dalībvalstīs. Tas atvieglo uzņēmējiem lielā uh, apmērā viņu darbību. To prasa arī uzņēmēji paši Un līdz ar to no tā izriet uh, piemērošanās process no Eiropas uh, ir uh, nākuši tie risinājumi, kāda ir nepieciešama iekšējiem tirgumam, bet tas noved arī pie tā, ka pilsoņi pārāk vēli saprot, kas Briselē galu galā ir izdalīts. Un viņi to uh, uztver tikai tad, kad reģions vai valsts ir dalībvalsts pati uh, to īsteno. Un vienots Eiropas risinājums un vienots Eiropas standarts, protams, ir uh, Eiropas kon ekonomikas konkurētspējai absolūti nepieciešams, lai konkurētu uh, uh, pasaules tirgos. Un uh, mēs redzam, ka diskusijas, piemēram, par rīču regulējumu ir ļoti sarežģītas, un mēs redzam šīs diskusijas par rīču. No vienas puses tie ir drošības standarti, kontrolējot ķīmiskās vielas. Uh, jo Eiropas standarti ir modernāki nekā, piemēram, Amerikas standarti. Un pat Ķīna, arī Helsinkos, tur, kur Eiropas ķīmisko vielu aģentūra ir izvietota, Ķīna ir tur atvērusi pārstāvniecību, kas novēro tās darbu, bet no otras puses tas nozīmē arī lielāku birokrātiju slogu, it īpaši tas skar mazos uzņēmumus. Un vēl viens jautājums, par ko es gribu runāt. Pilsoņu izturēšanās un uzņēmēju izturēšanās ir pretrunīga, ļoti pretrunīga. No vienas puses visi sūdzās par birokrātiju. Un no otras puses jaunus risinājumus, lai uzlabotu dzīves standartu, praktiski pieprasa piemēram, patērētāju aizsardzībā, pārtiks produktu drošībā un vidas jomā. Uh, Protams, nevis pilsonis, kas pats uzņems atbildību, ir tas, ko mēs vēlamies sasniegt, bet gan pilsonis, kas nu, praktiski pats sevi no sevis aizsargā. Un tā, šāda veida pilsonis, protams, lēmas, lai viss, pēc iespējas daudz lēmumu tiktu pieņemti kur citur. Mēs ilgtermiņā nespēsim šo problēmu atrisināt citādi, kā tikai ar. ar parlamentāriešu darba, ierēģiņu darba gan 27 dalību valstīs, gan uh, Eiropā, un visi šie um, ierēģi un parlamentārieši nodarba, strādā, lai pilsoņu dzīve kļūtu labāk. Tātad katrs likumdošanas priekšlikums ir uh, iesniegts ar mērķi, lai uh, atrisinātu problēmas, kas kaut kur ir, un mērķi, kādus mēs vēlamies sasniegt. Šie mērķi ir pareizi un uh, arī ļoti godājami, it īpaši pēc katastrofām un krīzēm. Mm, ir uh, vēlme uzlabot situāciju, padarīt situāciju drošīgu. Un pēdējais, tas ir tas, kas pēdējos piecos gados ir ļoti uh, skaidri kļuvis diskusijās un arī ārpus parlamenta. Gala galā birokrātijas jautājums ir arī tāds liels jautājums par spriedzi starp brīvību, pašu uh, atbildību un no otras puses drošību valstī sūdzas par biogrāfiju, bet visu valsts drošību. Un es esmu pārliecināts, ka paša atbildība un a, arī brīvība no vienas puses un drošība no otras puses, mēs, a, mums labāk jāsabalansē šīs attiecības. Un arī a, mazāk vajadzētu risinājums, ikdienas risinājums, piemēram, par gurķu līkumu un sāls graudiem uz maizītes jāaizstāja ar lieliem risinājumiem, ar tādiem pamatrisinājumiem. Par to jādiskutē. Un jūs esat uh, parlamentārieši, un tādēļ īpaši vēlos aicināt jūs aktīvi strādāt, jo konstatēju, ka tieši šeit, parlamentā un arī padomē, nu, komisija nepieminēšu. Tajos gadījumos, kad runa iet par jauniem likumiem, jaunām direktīvām, tad vienmēr tas ir politisks kompromiss. Viena ir par vienu, citi par citu, trešie par trešo, un galu galā process ir ļoti ilgs, un dažkārt ir pēc, eh, pat naktī pieņemta lēmuma padomē. Un tad tiek izstrādāts politisks kompromiss. Un visi ir priecīgi, ja šāds kompromiss ir, nu tas ir demokrātijas uh, pamats. Bet raugoties uz uh, to, kā izstrādāt kompromisu, praktiski nu, uh, mēs runājam tikai par tādiem uh, saturiskiem jautājumiem. Bet jautājumais, kādas sekas ir šim kompromisai? Ekonomiskā ziņā, birokrātijas ziņā un īstenošanas ziņā tas līdz šim nav uh, bijis noteicošais. Uh, visi sūdzas par birokrātiju, bet katrā konkrētā gadījumā, ja mēs runājam par to, piemēram, par putekļu direktīvu, uh, mēs runājam uh, par cilvēku aizsardzību. Un tad mēs uh, cīnāmies par to, kā īpaši smalkos putekļus var samazināt uh, to daudzumu. Un ir dažādi viedokļi, bet kā tas tiek uh, īstenots un kā uh, kādas sekas ir tam, tad diskusijās komisijā, parlamentā un padomē, tas pats jāsaka arī ir par nacionālajiem parlamentiem, līdz šim uzsvēršu vēl, līdz šim tam nav bijis izšķirīgas nozīmes. Un tā patiesi ir problēma, un es gribētu jums kā deputātiem īpaši to likt pie sirds. Padomāt par šo jautājumu. Un es gribu arī teikt, tas ir tāds uh, uh ilgtermiņa uzdevums, sarežģīts uzdevums. Uh, Un man ir eh, jākonstatē, balstoties uz manu pieredzi, šī augstā uh, līmeņa darba grupa, tai bija uh, tikai uh, jāpalīdz rīcības programmā, ko izstrādāja Eiropas komisija, uh, un kas bija paredzēta uz to, lai 25% no birokrātijas sloga Eiropas līmenī tiktu samazināti no 2008. vai 2007. līdz 2012. gada 31. decembrim diviem gadiem astoņi. 2008. un 2009. gadā tika nodarbināta šī augstā līmeņa darba grupa, es to vadu. Un šajā laikā mēs iesniedzām apmēram 300 priekšlikums, 140 miljārdu ietaupīšanas apjomā. Komisija pagarināja darba grupas darbības laiku līdz šī gada beigām. Un pēdējais ziņojums, ko mēs iesniedzām, rosināja komisijas priekšsādātāju, es arī ar viņu pusotru stundu vakar diskutēju, ka viņš domāja, ka darba grupas darbības laiks tiks pagarināts līdz uh, viņa darbības beigām, tātad līdz, līdz 31. septembrim uh, 2014. gadā. Nu, tas aptuveni par uh, mūsu darbību. Un skaidri teikšu arī to, ka šis ietaupījums, kas ir iespējams, šis rīcības plāns, nākošais, kad par to tiks sastādīts ziņojums, to sastādīs Eiropas komisija. Uh, Kopumā tas ir izpildīts komisija, to iesniegts, un arī balstoties uz to, ko mēs piedāvājam, ietaupījums aptuveni 30 miljārdu eiro ietvaros, 10 miljārdi, par tiem vēl tiek diskutēts, Līdz ar to komisija noslēgumā varēs teikt, un visdrīzāk arī jums piedāvāt šādu rīcības a, programmu, kas a, nozīmē 25% no Eiropas administratīvā sloga uzņēmējiem a, samazināt. Mēs šo mērķi pat pārsniegsim. Mēs varētu sasniegt mērķi 33%. Mēs esam ļoti intensīvi strādājuši. Un pēdējais ko es gribēju šeit pieminēt, tas skar darba grupas darbības pagarinājumu. Eiropas līmenis, un tas vienmēr ir bijis skaidrs, es ilgi biju iekšlietu ministrs, ministru prezidents un arī vadīju lielu federālās zemes darbību. Eiropas līmenis ir politiskais līmenis, uz kuru, par kuru bieži vien runā, uzbruk, un tas neaizstāvas Eiropas galvaspilsētas rāda ar pirkstu uz Eiropu, ja kaut kur ir kāda problēma. Tāpat arī es agrāk darīju. Visi saka, nu tie stulbie Eiropieši uh, Briselē, viņiem tāds stulbs risinājums, mums diežām tas ir jāizno un uh, darīsim to labāko. Bet nu vērsieties um, pie briseliešiem, nevis pie mums. Jūs to pazīst no jūsu ikdienas darba. Un tieši tādēļ mēs 2011. gadā veicām pētījumu, kā Eiropas Savienības direktīvas, kas ir pieņemts Eiropas līmenī, kā tie, tās tiek transponētas 27 dalībvalstīs. Un kopumā rezultāts ir uh, tāds, ka aptuveni trešdaļa no, uh, no tā, kas tiek inicēts uh, Eiropā, Tātad trešdaļa netiek vislasīta, radīta Eiropā, bet neefektīvas darbības dēļ dalībvalstīs rodas. Un arī tās sauktās gold plating problēmas dēļ. Tādēļ, ka vienkārši, nu, viss, kas tiek likts klāt. Mēs, protams, mēģinājām uh, uh, paskatīties, kā tiek transponētas direktīvas. Mēs paraudzījāmies uz uh, iepirkumtiesībām. tiesībām tā ir tāda pastāvīga tēma uh, birokrātijas samazināšanai. 77 dienas Lietuvā un 241 diena uh, Maltā vidējais uh, ilgums. Uzņēmēji un valsts maksā uh, iepirkuma tiesībās no 22 uh, divām darbdienām Luksemburgā un 93 darba dienām Bulgārijā. Un ļoti skaidri ir, ka ir iespējams uh, darboties arī pat labāk. Tas nozīmē, ka mēs neuzdevām jautājumu 27 uh, dalībvalstu vadītājiem uh, cits jautājums, bet es jautāju valstu un valdību vadītājiem, kā tiek transponēts. Visas atbildes bija uh, saistīts ar labākās prakses piemēriem, bet labākās prakses piemēri nozīmē, ka ir arī slikta prakse. Un mēs mēģinājām izskatīt šo jautājumu. Un jūs noteikti zinat uh, šo brošūru, Ko uh, Eiropa varētu darīt labāk? Mēs salīdzinājām 74 dažādus piemērus. Un tas būtu arī um, interesants temats uh, Eiropas parlamentam un arī nacionālajiem parlamentiem. Kādēļ vācieši sliktāk šeit strādā nekā uh, francūži, kādēļ Anglijā tas notiek ātrāk nekā Dānijā? Uh, Šeit ir uh, patiešām piemērs, kā uh, dalība valstis transponē Eiropas likumdošanu. Atšķirības ir ļoti, ļoti lielas, un es gribu teikt, ka 40 miljardus eiro varētu ietaupīt birokrātijas slogā Eiropas uzņēmumos, ja visi izmantotu labākās prakses piemērus. Nu, piemērs. Igaunijā likums aizliedz vēlreiz a, apkopot datus, kas jau elektroniski kā gada a, aprēķins ir dots tirdzniecības reģistram. Ja vienreiz šie dati ir sniegti, tad visas valsts iestādes to pienākums ir meklēt šos datus pašām. Vācijā un Francijā a, cilvēkiem divreiz, trīsreiz, četreiz jautā, lai viņi iesniegtu informāciju. Uh, Monopola uzraudzības iestāde, veselības aizsardzības iestāde var pieprasīt, bet uh, Igaunijā ir tā. Vienreiz uh, dati sniegti valstī pietiek, un tad valstī pašai jāorganizē savu datu, darbu, lai šādi dati uh, tiktu pie, būtu pieejami citām valsts iestādēm. Portugālē Uh, valsts iepirkums notiek uh, izmantojot elektronisku platformu, un digitālā sadaļa ir uh, vairāk nekā 75 10% Portugālē un Eiropas uh, Savienībā vidēji tikai 5%. Ar to arī ir saistīts milzīgs uh, izmaksas. Vācijā vidēji un uh, mazie uzņēmumi. Bieži vien uh, mazie uzņēmumi uh, sūdzās par to, ka ļoti daudz datu tiek pieprasīts. Un pārskats būtu izmantojams, lai. Uh, mazais uzņēmums redzētu, nu, Eiropā tiek gatavots šis un tas, uh, Un tad, nu, ar sarkanu krāsu varētu marķēt, tas tevi skar, ar dzeltenu varbūt, ka īpaši nē, un ar zaļu nē, nu, tas tev tur nav nekāda problēma. Līdz ar to būtu um, informācija, kas tad no Briseles varētu skart mazos uzņēmējus. Es par rezultātiem tikko runāju. Nākošā piezīme. Vakar arī ilgi par to diskutējām. Mans viedoklis bija tāds ka nu, kaut kur Eiropas komisijā ir tāds pārskats par direktīvu transponēšanu. Es biju tik naivs, nu patiesi naivs, ja, kad jautāju Vācijas ekonomikas ministram, nu saki, Kāda ir procedūra, piemēram, ja Študgarta 21 eh, tur celtais, celtā stacija tiktu būvēta Edinburgā, eh, Luksemburgā, Stokholmā vai Romā? Runiet par uh, dzelzceļa stāciju. Man teica, Edmund, nav problēma, noteikti kaut kur ir, nu, salīdzināmie standarti pēc četrām nedēļām. Un viņš teica, nē, mēs neko nezinām, mēs zinām tikai to, kas skar mums. Un tad es domāju, nu labi, nu taču komisijai taču ir jāzina, nu vismaz tāds, tāds aptuvens salīdzinājums un konstatē, nē, komisija arī nav nekā. Tā ir problēma. Un tas uh, skar īpaši uh, mūsu darba, un 28. un 29. jūnijā padomē, pēdējā Eiropadomas sēdā uh, papildus vēl Eiro diskusijai, galotņu tikšanās laikā uh, bija arī vēl darba punkts birokrātijas samazināšana un bija viens secinājums tāds, ka dalību valstis īstenojot un transponējot Eiropas a, tiesību akts, a, vajadzētu būt lielākai a, informācijas apmaiņai. Piemēram, ja Francija to jau ir īstenojusi un Austrija vēl nē, tad būtu liederīgi, lai Austrijas atbildīgais ierēdnis pie, nu, Parīzē uh, pajautāt, kā jūs esat to uh, īstenojuši, kādas bija diskusijas, varbūt es varu, varu kaut ko pārņemt. Taču šī viedokļa apmaiņa starp attiecīgo valstu administrāciju, transponējot uh, direktīvas, kas pieņemts Eiropas līmenī, nu praktiski tāda nemaz nav. Un tas būtu nu, tāds ļoti būtisks aicinājums, ko mēs vēlamies izteikt. Vides jomā ir tāds tīkls Impel, kas nodarbojas ar uh, vidas uh, direktīvu transponēšanas jautājumu. Tāds instruments ir radīts. Es gribu to izcelt un paslavēt šo darbu. Bet no Eiropas komisijai arī vajadzētu aktīvāk strādāt un vairāk darīt šajā jomā. Un es domāju, ka tas tiešām arī palīdzētu, ja parlaments varētu nodarboties ar šiem jautājumiem. Un tagad noslēgumā. Noslēgumā gribu teikt, ka konstatēju to, ka Eiropas līmenī darbs komisijā, un uh, gribu ar tādu lielu respektu to teikt, un šo Eiropas komisijas darbu uh, izskatu uh, un ļoti aktīvi tam sekoju no nu, jau 30 gadu laikā. Atcerēšos, kad kā jauns uh, valsts sekretārs tikos ar Žaku Deloru, diskutējām par subsidiritātes jautājumiem. Šis temats ir ļoti, ļoti sens. Tātad šajā Eiropas līmenī un komisijas darba līmenī jākonstatē, ka ir izmaiņas domāšanā notikušas. Šodien radot direktīvas projektu, daudz vairāk nekā pirms desmit gadiem domā par ietekmi. Nu, tas nozīmē, ka ietekmes novērtējuma padoma, kas, protams, var tikt izmainīta un uzlabota, tomēr ir Un es redzu, ka ģenerāla direkcijās jau um, arī cilvēki domā, kā tas uh, ietekmēs situāciju, un es konstatēju arī, ka komisijā ir tāds pārdoms, jā, tagad ir kompromiss, bet tagad parlamentā notiks diskusijas, un mēs nezinām, kāds būs rezultāts pēc diskusijām, varbūt, ka tas būs vēl sarežģītāks, un tad būs vēl jauns kompromiss un parlaments. Līdz šim nav pārāk daudz domājis par birokrātijas uh, sakām. Un tagad es konstatēju, ka arī parlamentā ir dinamiskas izmaiņas. Eiropas parlamenta ģenerālsekretārs uh, mūsu grupā stāstīja, sēdē, kā tiek uh, veidota direkcija Eiropas parlamenta ģenerāla direkcijā aptuveni 30 cilvēku tajā strādās un arī parlamentā tiks novērtētas sekas, kādas būtu direktīvas būtiskām izmaiņām. Un komisijas ietekmes novērtējuma padoms teiktais vairs nav spēkā, ka darbs netiek izvērtēts un seks netiek novērtēts. Tā tas nav situācija ir mainījusies. Es zinu arī Nīblers ziņojumu un uh, tās, tās sekas, ka um, vēl uh, nedaudz atturīga ir padome. Padome arī domā par to, ka birokrātijas novērtējuma iestāde varētu tikt uh, izveidota. Mm, Van Rompējs pats to, par to domā, un mēs uh, pēc kāda laika uh, redzēsim, ka ir trīs uh, iestādes, kas ar to nodarbojas - komisija, uh, padoma, parlaments. Un uh, es gribētu teikt, nu, protams, uh, visi varētu teikt, nu, tad uh, apvienojot darbu vienā iestādē, bet tas būtu ļoti sarežģīti. Un varbūt, ka m, tas pat ir labi, ja, daž, ja trīs institūcijas nodarbojas ar seku novērtējumu, ar uh, uh, jautājumu, kā uh, varētu samazināt arī uh, Uh, ko, uh, birokrātija un varbūt, ka nu, viņi arī nedaudz varētu uh, konkurēt savā starpā. Un pēdējā piezīme, <sighs> nu, mani pierunāja, jo tas ir ļoti tāds intensīvs darbs, ka es varētu šo mandātu vēlreiz pagarināt. Un īpašu uzmanību līdz oktobra beigām tiks veltīts sekojošam jautājumam. Mazie un vismazākie uzņēmumi kas visvairāk cieši no birokrātijas, jo lielos uzņēmumos ir administrācija, kas var nodarboties ar šiem administratīviem jautājumiem. Tātad mazie uzņēmumi un Eiropas nākotne. Šogad IVF, Starptautiskā valūtas fonds, vērtē to, ka būs nulles izaugsme un pasaules uh, iz, uh, ekonomiskas izaugsme būs 4%, līdz ar to ekonomiski Eiropa, bet to jūs paši zinat, nonāks nu, diezgan sarežģītā situācijā, un tādēļ patiesi jādara viss, lai uzņēmēji darbības iniciatīvas, mazo uzņēmumu iniciatīvas tiktu veicinātas, nevis kavētas birokrātijas tēļ. Tādēļ augstā līmeņa grupa nodarbosies ar to, lai īpašas problēmas, kādas ir mikro uzņēmumiem, un tas ir saistīts ar efektīvu pārvaldes darbību dalību valstīs, lai izvērtētu šo darbību. Tas, šis darbs ir uh, orientēts tieši uz uh, tāda veida izvērtējumu, jo atšķirības starp uh, pārvaldes efektivitāti dalību valstīs, nu tā piesardzīgi teikšu, ir ļoti liela un dažas valstis saskars ar lielām problēmām šo administratīvo kapacitāti sasniegt, lai priekšlikumi, eh, kas ir izteikti, sa, eh, nu, saulēcīgi tikt īstenoti, un komisija par šo jautājumu daudz domā, darīs to arī vēl nākošo divu gadu laikā, un man liekas, ka komisija tā ļoti auglīgi tagad uh, diskutē ar uh, dalību valstu administrācijām un būs arī tāda dokumentācijas iestāde komisijā, kurā direktīvu transponēšana būs redzama. Un šī ideja tika, nu, ļoti pozitīvi uztvert, un tas atbilst arī jūsu interesēm, jo jūs bieži vien saskaraties ar a, pārmetumiem, a, un jūs neesat atbildīgi par šiem. A, pārmetumiem. Tie bieži ir saistīti ar likuma transponēšanu vai ieviešanu, gan likuma, gan arī direktīvas, bet tie, kas to ļoti birokrātiski transponē, parāda uz Eiropu un noveļ nedaudz atbildību uz Eiropu. Un to es arī gribu tā, teikt, ka tas notiek ļoti veiksmīgi, jo Eiropas Eiropu tur neviens tā īpaši neaizsargā. Un, nu, tas ir, nu, burtiski anegdotiski, ka agrākais Bavārijas eh, ministra prezidents eh, federālisma aizstāvis un skeptisks par uh, Eiropas integrācijas tempu saviem kolēģiem saka, jūs pārāk uh, sarežģīti un lēni strādājat. Jūs arī esat uh, atbildīgi par to. Nu, praktiski tas ir tas temats, ar ko jūs nodarbojaties. Uh, Un tādēļ paldies par pacietību, ar kur uzklausījāt mani. Nu, es tā vispārēji tikai runāju, bet, nu, varbūt, ka kas īpaši ja, ir ja, ieinteresēts mm, paraugoties uz šīm transponēšanas datiem. Nākošu nedēļu un aiznākošu nedēļu ekonomikas komitejā būšu. Būs paplašināta sēde ar Vācu Bundestāka deputātiem un daudzi no. Uh, maniem kolēģiem Sviedrijas un Itālijas, Dānijas parlamentā uzstāsies, un es, protams, ka gribētu, lai īpaši par pēdējo tēmu notiktu plašas diskusijas par nacionālā līmeņa atbildību ieviešot nacionālās tiesības. Un, protams, ka tas palīdzētu un varbūt, nu, arī veicinātu izpratni. Tātad sirsnīgs paldies par uzmanību. Vielen Dank für die sehr. Paldies! Paldies par šo ļoti interesantu prezentāciju. Es skatījos zālē, visi e, ļoti sais, e, nu, ļoti uzmanīgi klausījās, bija daudz provocējošu vārdu arī izteiktu. Un daudz kolēģi vēlas uzstāties. Jo šeit e, ir jūsu prezentācijā daži tādi punkti, par kuriem kolēģi grib uzdot papildi jautājumus. Nu, man liekas, ka ļoti interesanti jautājums par transponēšanu. Par emisiju tirdzniecības sistēmu esmu referents bijis, un es nesaprotu, kādēļ manā dalībvalstī Vācijā iekārta, kas piedalās šajā sistēmā 35 tūkstošus uh, maksā, un uh, Francijā 26 tūkstošus. Uh, maksā salīdzinoši iestādi. 20 gadu iekšējiem tirgumu un ir tik lielas atšķirības, tik pamatīgas atšķirības. Un nav tādu uzskaitījumu, kā vispār tiek transponēts. Tas ir liels pārsteigums. Es būtu derējis, ka nu vismaz komisijā ir šādi dokumenti, kā uh, vidas uh, likumdošana tiek transponēta. Mēs ļoti intensīvi diskutējam tad, kad komisija šeit ir. Uh, Eiropas uh, likumdošanas transponēšanu, jo daudzi kolēģi jautā un mm, interesi ir neatslāpstoši, un tas ir ļoti labi. Nu, tagad sāksim diskusijas. Pirmais runātājs Rihards Zēbers. Viņš ir tautas partijas koordinātors, viens no koordinātoriem. Lūdzu, Rihards Zēbers. Paldies, priekšsādātāji kungs. Paldies par šo iniciatīvu. Man liekas, ka tā ir ļoti laba ideja Štoiberkungu ielūgt. Un man jāsaka, Štāverkungs vienmēr ļoti labprāt esmu uzklausījis jūs arī tad, kad bijāt ministru prezidents. Tas vienmēr bija ļoti interesanti, bet, nu, uzklausot to, ko jūs teicāt šodien, jūs esat, nu, pilnīgi mainījis jūsu funkciju. Atceros, kā Bavārijas ministra prezidents eh, jūs Tik ļoti kritizējāt Eiropu un uh, Kristīgi sociālā partija, jūs esat ilgus gadus bijis priekšsēdētājs, nu jūs, jūsu partija, nu tā īsti nav taupījusi tos, kas Eiropā pieņem lēmumus, tā kā, nu ļoti interesants ir jūsu šodienas atziņas. Uh, es esmu no Tirols, jūs no Bavārijas, mēs varam atklāti runāt, Un tas, kas man liekas um, pietrūk, doktor Štoiber, ir tas, ka jūs nepateicāt, ka ja uh, mēs pieņemam lēmumus Eiropas līmenī, tad mēs pieņemam lēmumu 27 dalību valstīm, nevis 27 atsevišķus uh, risinājumus. Jūs pārstāvat federālu valstu, arī es. Austrijā arī deviņas uh, federālās uh, valsts ir un ir deviņi noteikumi attiecībā uz liftu. Ja es Tirolē iekāpju liftē, tad tas ir pilnīgi atšķirīgi nekā vīnē. Nu, tas ir subsidaritātes princips. Nu, par to arī atklāti ir jārunā. Tā ka, ja mēs visu apresinā, sareiķināsim, tad, ja nebūtu Eiropas, tad viss būtu jāpareizina ar 27 dažādiem risinājumiem, arī federāliem risinājumiem, un Bavārija uh, nu, ļoti dusmīgi ir, ja kaut kur tās komponentes tiek samazināti. Tātad tas aprēķinājums, aprēķins, kādu jūs mums sniedzāt, mums, man vēl neviens eksperts nav spējis aprēķināt, kas šie skaitļi ir. Un tie ir tukši skaitļi. Vienmēr ir jāaprēķina, kas būtu, ja Eiropas nebūtu, cik tas izmaksātu. Un tagad runa nav par vienu vai diviem desmitiem, bet par kvantu uh, līmenī uh, mērām atšķirīgumu. Un tas, kas Eiropā ir, nu, pat labāk pārāk maz par to tiek runāts. Protams, ka daudz ko var darīt labāk. Bet tad pamat uh, problēma šis uh, Eiropas uh, likumdošanas aktu uzlabojums. Uh, visi piekrita, nu, Eiropa pie viss ir vainīga, bet, nu, tā jau tas nav. Es varu nosaukt ļoti daudz uh, piemērs, kur, nu, Eiropa tā kā melnais Pēters tiek vērtēts lai arī Eiropai šajā jautājumā nav pilnīgi nekādas kompetences. Jūs pieminējāt elektrisko lampiņu, bija lēmums, vairāki lēmumi. Mūsu vides ministri to pieņēma. Austrijā, Vācijā bija diskusijas, un arī mēdījos tika diskutēts, bet tikai, nu, pasakiet man, eh, kāds Vācijas vai Austrijas federālā līmeņa politiķis, kurš uh, būtu aizstāvējis eh, šo jautājumu. Mēs bijām pilnīgi vienāds, Līdzkungs un es. Mēs bijām tie ļaunie, kas ievieš eh, jaunas elektriskās lampiņas, bet kad tas ir saprātīgi izmantot energoefektīvu a, eh, tehnoloģiju un zaļās darba vietas, Jā, nu kur tad tās rodas? Tad, kad mainās tehnoloģijas, bet kur tad bija Vācija, kur bija Austrija, neko nedzirdēju. Un jūs runājat par pamat problēmu, par uh, to, kā tas tiek runāts. Uh, un arī gļēvums. Reģionālo, vietējo un nacionālo politiķu gļēvums. Jo tie nav viss tikai lēmumi ES eh, e līmenī, kas netiktu atbalstītu, un nav tādu lēmumu, kas eh, netiktu īstenoti. Nu, man ir jāpasmaida, Štāberkungs. Jūs pārstāvat uh, eh, dalību valsti, arī es pārstāvu dalību valsti, kas uh, Briselē sarakstīja vēstuli. Uh, par uh, daudzgadu finanšu plānu. Mēs gribējām 100 miljardus eiro ietaupīt. Eiropā 6% administratīvās izmaksas ir, un tad jūsu politiķi un mani politiķi mūsu valstīs pilnīgi visi stāsta, uh, Eiropas parlaments uh, taupa. Un visi tie, kas tulko man slikto vācu valodu, viņi jau ir 2-3% no šī uh, uh, sloga. Nu, ja viņi nestrādās, nu tad 2-3% mēs ietaupīsim, bet nu tad visi tādā sliktā angļu valodā lasīsim. Tātad 27 dažādi uh, risinājumi, 22 valodās netiek tulkots, un tad paskatīsimies, kāda būs situācija. Iemesls ir tam, ka būtībā nav šīs atbildības un, un iesaists nacionālā līmenī. Par to iet runa. Un tad runa ir arī par komunikāciju komunikācija tikai no mums, un tagad pavisam konkrēti arī jums šie vārdi ir orientēti. Nu, nav jau īpašas jēgas, ja jūs kaut ko ļoti labi izdarat, bet tas nav zināms. Kurš to zina? Nu, es atvainojos, jūs runājat šeit ar tiem, kas ir pārliecināti. Jums vajadzētu eh, iet Bavārijā austeltī uzstāties. Jums jāiet mājās, jums ir oktobra svētki un pastāstiet eh, to, ko jūs teicāt mums, tiem, kas ir, eh, kas dzer ālu oktobra svētkos, oktoberfest un arī uh, ar Zēhofer kungu. Un tad es paklausīšos. Es uzklausīšu to, ko teiks jūsu uh, CSU kolēģi. Un es gribētu redzēt, kurš tur aplaudēs. Nu, tas ir problemātiski. Šeit intelektuālā diskusija. Jūs visu to zinat, un ļoti speciāli tas tiek runāts, un šīs uh, politiskās diskusijas tās ir mājās, un tieši tas tur arī piekr, e, piekrīt, jo nevienam nav drosmas uzstāties pret uh, publisko viedokli. Un budžeta jomā mēs to redzat. Jūs sakat, komisijai jādara tas un šis, bet kas tad? Mēs kritizējam komisiju arī visu laiku. Nu, tas jau ir pareizi, bet, nu, jāsaka arī. Tie ir ļoti motivēti, labi izglītot cilvēku un sakat, šeit nav tabula. Jā, nu, ja mēs šeit uh, īstenošanas tabulas pieprasīsim no komisijas, uh, Kāda ir pirmā reakcija padomē un dalību valstīs? Nē, nav iespējams, nedarīsim. Nu, tā ir realitāte. Padome negrib tādu Eiropas apmēru un visu laiku rāļas, ka Eiropa funkcionē, un mums nav drosmes tieši šo vēstījumu viņiem izteikt. Un jūs esat bijušais ministra prezidents. Nu tad pasakiet to jūsu kolēģiem, pasakiet jūsu ministra prezidentiem, pasakiet to uh, Austrijas eh, vadītājiem, Vācijas federatālajiem kanclerim ir jānotiek izmaiņām. Un tad, ja mēs šo komunikācijas a, eh, diskusiju būsim īstenojuši, tad mēs varam par detalizētiem risinājumiem runāt. Un, protams, ka viena lieta ir jāpasaka. Nedarbības, bezdarbības izmaksas. Šeit nekur tas nav uzskaitīts. Runājot par gaisa a, eh, direktīvu, uh, tas ir nozīmīgi. Bet cik tad uh, ir mirušu cilvēku tādēļ, ka uh, gaisa kvalitāte ir tik slikta? Arī tas ir jāuzskaita. Tātad ir jābūt uzmanītiem. Es ļoti emocionāli esmu uzstājies. Uh, atvainojiet. Bet nu redziet, šis vēstījums. Vienmēr uh, izskaidrot, ko mēs šeit visu nepareizi izdarām mājās, kas viss ir nepareizi. Nu, par ūdeni runājot. Es zinu daudz ko par ūdeni. Un ja jūs sakat neefektīvu pārvaldu, nu tad ziniet, uh, Ūdens uh, direktīva maina būtiski ūdens kvalitāti. Tirolē neliela iekārta tiek uzbūvēta. Tad nacionālā iestāde nosaka noteikums, ka jāizņem akmeņi no uh, strauta gultnes. Nu, vai tā ir efektīva pārvalde un vai, ko tas, uh, kā tas ir saistīts ar uh, ietvaru direktīvu par ūdens kvalitāti? Uh, Tātad efektīva pārvalde. Ko tas nozīmē? Vai nav labāk Grieķijā efektīva pārvalde? ieviest, un pēc tam neviens neskatās, kas tas ir. Tātad arī par to ir jādiskutē. Uh, Un tas kontinents, kāds mums ir, un šīs ļoti atšķirīgās tradīcijas un atšķirīgās valsts formas, un domāt, ka Eiropas vienots risinājums uh, būs labākais, tas ir sarežģīti. Nu, tāda Eiropas vislabākā risinājuma nemaz nav. Tātad, nu, uzklausiet tirolieša teikto, nevis tautas partijas koordinātori. Mājās vēl ļoti daudz, kas ir jāizdara, un tad, kad situācija mājās būs labāka, tad arī likumdošana būs labāka šeit. Darf ich, äh, eine, natürlich gibt es noch Nu, protams, ka ir tāda uh, lielāka diskusija, bet es izteikšu tādu pamatu piezīmi uh, atbildot uz Seberkonga teikto. Protams, ka mani kā persona, kas no nu, tā, kas vada darba grupu, kurā strādā dažādi um, cilvēki no dažādiem Eiropas līmeņiem, mēs strādājam uh, bez atlīdzības, bet jūs nevarat arī pārāk daudz uh, no mums prasīt. Es jau neesmu, uh, nu, pilnīgi pārvērties no uh, iepriekšējās darbības. Bija divi politiķi Eiropas Savienībā 90. gados, kas bija pret eiro atrieviešanu. Es un uh, profesors Vitnkops tādēļ uz mani rāda Vācijā kā pasaules brīnumu, kas toreiz bija pret un uh, tagad aizstāv Eiropu. Es, eiro, es aizstāvu to tādēļ, ka. Uh, Mums nav tādas pogas atgriezties iep, atpakaļ. Mums šogad ir 2012. gads, nevis 92., 93., 94. gads, kad Māstrihtas kriterija tika ieviest. Un par subsidaritāti runājot. Es taču jums palīdzu. Jums jādiskutē partijā un nacionālā līmenī. Es jau tieši teicu, šis nacionālais un Eiropas līmenis saņem kritiku par tām lietām, par kurām tā pilnībā nav atbildība. Pēdējo mēnešu un gadu laikā no vienas ekonomikas pārstāvju sēdes uh, devos uz citu, diskutēju ar to. Es diskutēju arī ar partijām. Tas, ko jūs sakat, es to daru. Manas iespējamības ietvaros. Un runājot par atbildību, kāda ir Briselē. Un kur varētu labāk ko darīt? un ko mēs par atbildību varētu runāt, vai tas nebūtu labāk izdarāms nacionālā līmenī. Zēberkungs jums Eiropas procesā viens ir jāakceptē. Mēs visi kopā 80. gados, nu, visvēlākais 86. gadā, kad mēs runājām par uh, eh, vides jautājumu pārnešanu uz Eiropas līmeni. Nu, cilvēki to nemaz nes saprata un neustvēra. Par to mēs runājam tad. Un 90. gados patērētā aizsardzībā pārtiks produktos par darba tiesībām, sabiedrības jautājumiem un daudziem citiem jautājumiem cilvēki to nemaz tā īpaši nesaprata, ka aizvien lielāka joma tiek pārnesta uz Eiropas līmeni, un Eiropas komisija par to ir uh, kļuvusi atbildīga. Eiropas komisija ja mēs runājam par tās atbildību, ja tā visu īstenot, tā nemaz nav visu īstenojusi. Un mums vajadzētu šodien diskutēt, vai tik daudz detalizēta risinājuma par uh, vienotu risinājumu ir nepieciešama, ja varbūt, ka mēs varētu sākt jaunu diskusiju subsidētāti jā vai nē. Nu, tādā vispārējā līmenī. Kopumā, es teikšu vēlreiz, jautājums par uh, Eiropas tiesību īstenošanu, jeb transponēšanu, kā tas tiek uh, eh, transponēts, vai to var darīt labāk. Nu, es domāju, ka tas ir ārkārtīgi interesants jautājums, un par to vajadzētu diskutēt nacionālajās parlamentos, un, protams, arī jums. Jūs varat iniciēt šīs diskusijas. Un ja jūs izaicinat, tad es teikšu, protams, tā. Mums ir uh, elites Eiropa. Savādāk tas nebūtu iespējams. Un šī elite Eiropā nav iesaistījusi iedzīvotājus. Tas nav tagad par šo tematu. Es tikai konstatēju to, un tā ir tā problēma. Cilvēki principā zina, Jā, nu varbūt, ka tā ir arī, e, arī jūsu vaina Eiropas parlamentārietis. Nu varbūt es abstrakt teikšu, ka viņš pārāk maz ar cilvēkiem runā, ko viņš dara un ko, e, kāda nozīme ir Eiropai. Es, es zinu, ka tas ir sarežģīti. Bet e, tajā tēmu lokā, par kuru mēs runājam, es jau jums tikai dodu tādus impulsus. Es es, jūs esat politiķi, es esmu politiķis pensijā. Atvainojiet, lūdzu priekšsēdētājs. Nu, es esmu priekšsēdētājs, un šī ir viena no tādām visemocionālākajām un interesantākajām diskusijām. Un uh, vides jomā gada ievēlētais deputāts ir ļoti emocionāli uzstājies, un es gribu teikt tā piecus deputātus uh, uzsaukšu, un tad jūs atbildēsiet. Jolainens, Štaiberkungs, priecājos jūs šeit redzēt, jūs esat kaut ko radījis ko neesmu vēl vispār piedzīvojis. Rihards Zēbers emocionāls, to nemaz pēdējo 12 gadu laikā neesmu redzējis. Respektīvi, jūs esat trāpījis nu, tādā ļoti jūtīgā punktā un um, ļoti labi, ka Rihards nu, tā at, atklāti runāja. Ir 751 ES deputāts un 70 tūkstoši nacionālā politiķa, un ja 70 tūkstoši uh, politiķu dalību valstīs runā blēņas, tad 750 Eiropas parlamenta deputāti nevar to izmainīt. Jūs bieži uzstājaties televīzijā un diskutējat arī pilnīgi atšķirīgi nekā pirms daudziem gadiem. Protams, ka var daudz ko iemācīties eh, tieši nodarbojoties ar šo jautājumu, bet nu, tā ir komunikatīva katastrofa. Jūs un daudz citi nacionālā līmenī runājat, ka ja Berlīnē e, ir kāds likums pieņemts, tad tā ir politika, ja Briselē, tad tā ir birokrātija. Nu, tas ir piemērs, kāda ir komunikācija. Un tas ir uh, otrādi. Mēs nosakam standartus un noteikumus, kur šī uh, sakaltusī Eiropa tiek dinamizēta. Uh, kur konkurētspēja tiek veicināta, jauna tehnoloģija, jauna rūpniecība rodas. Nu, iedomājieties, nebūtu tās ES, e Slovenija, Vācija, nu, pilnīgi vienalga, kur valsts. Tad pati par sevi cīnoties, mēs atkristu gadu, gadu, uh, gadu desmitu situācijā atpakaļ, un jūs, piemērs, jūs esat būtiski pavirzies uz priekšu. Bet, nu, neiedzīgi piemēri. Uh, enerģijas lampība, bet kur tad ir demokrātija? Nu, varbūt par vai pret, bet tas nav saistīts ar demokrātiju. Un tad, kad nākošais gadu būs ūdens ietaupīšanas programma, komisārs teica, ka nebūs šādu uh, dušu uh, risinājumu, bet jūs to pieminat. Uh, uh, un ir ūdens patēriņš uh, rūpniecībā aizvien vēl ir tādi ekstrēmi piemēri. Un tie tiek vispārnāti, un līdz ar to Eiropa pat tiek kritizēta. Nu, šis mm, darbības veids sagrabājas. Un tad ir vēl viens punkts. Es to atbalstu un aizvien vairāk par to vajadzētu runāt. Un, proti, īstenošana. Netik daudz ir likums. Likumā ir noteikts normas. Un jūs ļoti labus piemērs. Mm, uh, uh, Francija, Vācija, Igaunija, Vācija salīdzinājums, un tad nevis Eiropas Savienības līmenis, bet gan nacionālais līmenis ir īstais aktieris, bet mēs redzam, ka bez koordinēšanas un pēc centralizēšanas es līmenī tas nedarbosies 27 valstu uh, starpā. Es esmu referents septītai vidas rīcības programmai, kas darbosies no 2013. līdz 2020. gadam, un šis īstenošanas deficīts un labākā praksa īstenojot tā ir mūsu pirmā prioritāte. Ar komisiju esam vienojušies, ka šo koordināciju vēl padziļināsim, un es pat gribu teikt Mums ir nepieciešama uh, direktīva par labāko praksi un transponēšanu. Un es uzklausīšu ļoti labprāt jūs. Nu, jūs ne tikai uh, kā persona, bet uh, kāds būs kliedziens par subsidaritāti? Nu, kaķis dažreiz iekož savā astē. Un esmu iepriecināts, ka jūs uh, strādājot šeit. Vēl vairāk arī redzēsiet šo skatu no iekšpuses. Ko Eiropas Savienība paveic? un kāda ir ietekme dalību valstīs. Un pēdējais teikums. Jūs sakat, ka ir tāds spiediens un, un pilsoņi ir neapmierināti. Nu, ne jau 21 tūkstots uh, no 21 uh, likumdošanas akts 5 gados un 18 no Eiropas. Un nu, tas neko nepasaka, ja Eiropā ir kompetence patērētā aizsardzībā, vidas aizsardzībā un uh, veselības aizsardzībā, un lielākā daļa uh, risinājumu uh, visdrīzāk ir reglamentē lauksaimniecības jomā. Jā, nu tā tas ir bijis līdz šim, tas bija vienbalsības uh, princips, jo katra dalība valsts uh, gribēja kādu risinājumu, jo gribēja kādu subvenciju saņemt. Uh, Es ļoti labprāt eh, klausos, kā jūs diskutējat televīzijā arī pareizā virzienā, bet tas ir tāds ļoti smags darbs. 20, 30 gadu nepareizas informācijas un komunikācijas tagad to izmainīt, tas ir ļoti grūti. Un pilsoņi eh, arī nezin īsti, kā. Jā, un tad viņi saka, jā, nē, nu labi, birokrātiskais monstru, monstrs Briselē. Es gribu teikt, ka mums ir 6% administratīvais. Uh, darbības procents. Tas ir ārkārtīgi maz. Eh, Eiropas Savienība pārdala eh, ne tikai naudu, bet arī eh, dod risinājumus. Un, protams, ka nedrīkst redzēt tikai izmaksas, bet arī labumu. Un Eiropas rūpniecība kopumā atzinīgi vērtē Eiropas risinājumu, jo ne tikai pieci dažādi liftu noteikumu Austrijā būtu, bet, tai, bet piecreiz pieci. Paldies. Paldies Jolēnenam 90 tūkstoši juridisku aktu, 5 eh, eh, tūkstoši vidē, 5 tūkstoši veselības aizsardzībā un 5 tūkstoši pārtiks drošībā. Nu, relatīvi maz. Tagad Linda McEvana. Viņa uzstāsies sociālistu un demokrātu labā. Lūdzu, Linda. Yes, thank you. Thank you. I'm, I'm over here. Paldies, esmu šeit. Saka Makēvens kundze. Piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Es dzirdēju, kāds šorīt man sacīja, ka, pagāš, eh, ka vakar vakarā Vācijas uh, televīzijā Vācijas ministrs uh, sūdzējās par marķējumu noteikumiem. Uh, Un es gan neatceros, ka Vācijas ministrs šeit nāktu uh, un pieprasītu labāku marķējumu pārtikai. Es atceros gluži pretēju situāciju, bet tagad uh, pilsoņi sūdzas, ka viņiem nav pietiekoši labs marķējums pārtikai, un tad viņi vaino e, Eiropas Savienību, un viņi runā par direktīvām, un angļu valodā tas nozīmē, ka tās tiek tā kā uzspiestas. Un e, neviens negrib, e, piebilst, negrib piekrist, ka viņi paši ir piedalījušies šo lēmumu pieņemšanā, kā saka Zēberkungs. Būtu bijis daudz labāk, ja mēs jau sākotnē būtu palikuši no Eiropas komisijas sākotnē priekšlikumā. Matijas minēja emisiju tirzniecības sistēmu. Lielākā problēma ar to tāpēc, ka padomē tika panākt visādi kompromisi, kas to visu tikai padarīja sarežģītā. Tur ir visādi tad izņēmumi paredzēti, līdz ar to ir pārāk uh, daudz. Un pie tā vainīga patiesībā ir padome. Un ja mēs būtu palikuši pie komisijas priekšlikuma, tad tāda neskaidrība un sarežģītība nebija. Vēl viena lieta mums jāatceras, un to jūs atzīstat, ka tas, kas vienam ir demokrātija, citam ir tiesību nodrošinājums. Kad pirms vairākiem gadiem apstrādām aģentūru eh, darba likumu, darba tiesības, tad eh, manā birojā daži par to sūdzējās savukārt eh, manā Birojā tāpat arī atnāca uh, viens strādnieks, kurš septiņus gadus darbojies vienā uzņēmumā, taču mainījās vadība un katru gadu viņa alga mainījās un viņam nav nekādu sociālo garantiju un veselības apdrošināšanas. Atcerēsimies, kas vienam ir birokrātija, citam ir tiesību nodrošinājums. Pievēršoties gaisa eh, tīrībai, nepiesārņotībai. Protams, to nodrošināt ir grūti, taču cilvēki, kas dzīvo pie rūpnīcām vai pie uh, noslogotām automaģistrālēm, tad uh, Viņi vēlētos, lai tomēr šeit būtu regulējums, te mēs varam domāt par labu balansu. Runājam arī par implantiem, par jauno medicīnas ierīču mm, tiesību aktiem. Eiropas parlamenta deputāti vēlēs, lai katrs cilvēks, kam ir implants, būtu reģistrēts. Mēs zinātu, kam kādi implanti. Bet valdības apgalvoja, ka tā ir pārāk liela birokrātija. Tad bija lielais skandāls ar krūšu implantiem Francijā. Uh, un sievietēm bija jāaizstājas savi e, krūšu implantu, un ļaunākais skandāls bija, ka sievietes pat nezināja, kādi implanti vai pip uzņēmu implanti vai citi viņām ir uh, uzstādīti. Un tagad es uh, skatos autovadītāju apmācību, kad es uh, tiku pirmo reizi ievēlētu. Tad uh, bija runa par transportu un bija par uh, vadītāju apmācību. Un eh, kāpēc tika izvērsta šī apmācība? Tāpēc, lai nebūtu negadījumu, lai būtu mazāks sloks veselības sistēma. Taču valstīm, ka vairāk bija jāmaina savu vadītāju apmācība, bija tieši tās valstis, kurām bija vismazāk ceļu negadījumu patiesībā apvienotāji karalistē un Zviedrijai bija, bija vismazāk ceļu negadījumu, tad šīm valstīm visvairāk bija jāizmaina savu vadītāju apmācību, ja viņi uh, vēlētos īstenot uh, Eiropas komisijas tiesību aktu, un tas pamatojas uz franču sistēmu, ka daudz visādu rākstisku testu, uh, un patiesībā manā valstī vai Zviedrijā tā nebija standarta prakse, un mēs daudz sudzējāmies par šo <clears throat> tiesību aktu. Un tad te ir jautājums, vai šis likums uh, panāca savus mērķus, vai tagad ir mazāk negadījumu, ko izraida autovadītāji vai uh, autobusu šoferi. Nevarētu sacīt tāpēc vien, ka uh, kāds, kāda amatpersona komisijā ir no šīs dalībvalsts, viņi labāk zinātu, kā darbojas sistēma šai dalībvalstī. Uh, Es tagad raukos Špelkārtu kungu. Es atceros pirms vairākiem gadiem, kad komisija pārskatīja visu, visus tiesību aktus ar mērķi tos vienkāršot, un tad mums tika secināts, ka vajadzīgi pārtiks higienas likumi. Un mēs padomājām, jā, varbūt tas būtu tas vērts, to vērts īstenot, bet pat padomu bija pret to, jo būtu par grūti atteikties no šādiem likumiem. Tad vārds sakot, jūsu darbs, jūsu darba ietvertais risks ir tāds, jā, jūs varat sasniegt 21 tūkstots tiesību aktu, tūkstots eh, vienā jomā, tūkstots otrā, tad cilvēkiem tas ir iemesls sūkstīties, taču, kad jūs esat gatavi, ir, ja kad jūs pieprasāt, lai viņi rīkojas, tad viņi atkal sāk sūkstīties, ja viņi patiesībā negrib neko mainīt. Tagad pēdējais jautājums. Kas īstarbos jūsu komitejā? Es saņēmu informāciju par jūsu īstenoto darbu cik lielā mērā tas pārstāv sabiedrību. Jo jūs taču zināt, jūs esat politiķis. Likumu pieņemšana izstrāde ir sarežģīta. Te nav jāņem vērā tikai birokrātija rūpniecības nozarei, bet reālie cilvēki. Tātad gribētu zināt, kas strādā jūs komitejā? Kā mēs zinām, ka viņi nav lobby, kas pārstāv paši savu nozari? Un es domāju, kā citi kolēģi ar sacīja, kā būtu ar otru pusi jo lo, lobby, kas saskars ar mani visvairāk, viņi nevēlas, uh, lai, uh, viņi nevēlas, lai tik noslogota visa tā sistēma. Paldies, Anna Rosbach, lūdzu. Kičē. Paldies priekšstādātājs runāšu angliski. Paldies, Staudai kungs, ka esat mūsu viesis. Esam ļoti gandarīti par dzīvīgām diskusijām, ko izraisāt. Augstu vērtēju to faktu, cik daudz līdzekļus esat varējuši ietaupīt. Taču man ir tāds jautājums, jūs sacījāt, ka šī programma beigsies šī gada beigās. Man rodas jautājums, kādi ir jūs turpmākie plāni? Kāda ir jūsu ambiciozie plāni tuvākajiem gadiem? Vai jūs varēsiet uh, ietaupīt tik lielu summu arī tuvākajos gados? Paldies! Paldies, Krista Klās, lūdzu! Dankeschön, Herr Stolber, dass Sie heute Morgen hier sind. Und Paldies, priekšsēdētāji! Šorīt ir norisinājušās interesants diskusijas. Mēs te neesam nākuši eh, rādīt ar pirkstu, kurš ir vainīgais. Šīs diskusijas ir ārkārtīgi svarīgas. Eiropas Savienības pilsoņiem augstu vērtēju jūsu paveikto darbu un šī darba virzību. Daudz jau ir paveikts, Visiem patīk vainot Briseli un sūdzēties par Briseli, un te es gribētu atgriezties pie Zēberga un komentāriem. Es domāju, mums ir jāmācās sadarboties labāk, strādāt kopā, veiksmīgāk un arī veicināt sabiedrības izpratni par to, ko mēs īsti darām. Grotis kungs runāja par to, ka ir jārada jaunas darba vietas attiecībā uz vidi Mums jādomā par tiem simtiem tūkstošu darbu, darba vietu un arī par administratīvo slogu šajā jomā. Es augstu vērtēju Štoibera kunga ekonomiski politisko pamatojumu, ko jūs mums sniedzāt. Es domāju, svarīgi domāt par to, kas mums ir vajadzīgs un ko varam panākt strādājot kopā ar kolēģiem. Un kādas ir prasības, kādas mums ir jāizvirz. Mēs runājam par Lulisie vakar. Runājam par Lulucef, par um, zemes izmantojumāņām. Es arī pati šajā jomā esmu strādājusi, esmu bijusi lauksemniece. Mums ir jādomā par birokrātiskajiem aspektiem šai ziņā. Ko mēs varam panākt, kādas izmaiņas varam īstenot. Es domāju, šīs politiskās diskusijas ir jāturpina līdz pat pašam galam. Mm, viegli ir vienkārši piebilst tekstu Mēs nevēlam, nevēloties uzlikt vēl papildus administratīvo slogu, taču būtu labi to pieminēt vēl apsvērsumos, un mēs varētu skaidri apgalvot, ka mēs nevēlamies radīt vēl papildu birokrātiju. Vēl viena konkrēta lieta ir saistīta ar to, vai īstenošana atšķirīgās dalībvalstīs ir veiksmīga. Jūs arī par to stāstījāt. Tā ir ļoti plaša, eh, ļoti plaša joma, piemēram, par lauksaimniecības noteikumu, kas eh, Bavārijā tiek īstenot vienā veidā un Itālijā pavisam citādi. Tad jautājums, eh, vai nepieciešama regula vai direktīva, te mums arī jādomā. Par to, ko vieglāk īstenot nacionālajām jeb dalībvalsts valdībām. Es domāju, jums šai ziņā ir plaša pieredze. Jūs arī runājat, piemēram, par gurķu, gurķiem, par to līkumu, kas tika regulēts un par to, kādas papildus sloks no tā izrietē. Es domāju, šīs diskusijas ļoti interesants. Paldies. Paldies, turpina priekšstādātājs. Es domāju, līdz ar to pirmā jautājuma kārta ir beigusies. Daudz eh, jautājumu, lūdzu, Stoperkungs. Paldies, un es gribētu sākt ar eh, Lainam kungu teikto. Man ir bijis liela pieredze izpildu darbā, un tādēļ, balstoties uz šo pieredzi, es piekritu, nu, nedaudz palīdzēt. To, ka mm, visam ir pievērsta lielāka uzmanība, ir saistīta ar to, ka es esmu vienīgais relatīvi pazīstamais politiķis šajā grupā. Grupā strādā speciālisti no Lielbritānijas, piemēram, Mekevens kundze. Maikls Gibins no Londonas, viņš ir uh, apvienotās karalistes neatkarīgā regulātora komitejas priekšsādātājs. Tas ir ļoti tāds būtisks uh, speciālists uh, Lielbritānijā, kas palīdz samazināt birokrātiju. Un Vāciju pārstāv Ludovika kungs norma un kontrola komitejas priekšsādātājs. Tāpat arī no Nīderlandes aktāla atbilstošās institūcijas pārstāvis. No Zviedrijas Palma kungs no Stokholmas, kas vada Zviedrijas atbilstošo grupu. Un man jāsaka, kas tāds, kas ir jāsaka, ir piecas valstis no 27, kas var atļauties neatkarīgu speciālistu grupu izveidot. Un kas pirms likumdošanas priekšlikuma, ko atbilstošā katra valdība iesniedz, kuriem ir veto tiesības. Holandā aktuāla organizācija Rūtiskungs plāno likumu, kas ir saistīts ar administratīvo slogu tad tas tiek nodots aktāli šai Nacionālajai kontrolas komitejai. Un ja aktāli saka, tas ir interesants likumdošanas akts, bet nesaistīts ar ļoti lielu likumdošanas uh, slogu, mēs uh, iesakam jums šo likumu nevirzīt. Tad es vismaz zinu, ka vismaz Vācijā tā ir, ka uh, Vācijā kancler neiesniedz likumu, kur uh, norma kontrolas komiteja neievieš Zviedrijā. Uh, Dānijā, Čehijā un Lielbritānijā tas arī tā ir. Citās valstīs arī ir institūcijas, bet nu, tām nav tādas veto tiesības savā ziņā. Es negribu šos vārdus saukt, bet nu, praktiski nu, visi ir speciālisti, kas strādā šajā komitejā. Es esmu priekšsādātājs un līdz ar to nu, tas rada nedaudz lielāku uzmanību. Ja es būtu uh, ekonomikas profesors Hamburgas universitātē, Lillē vai kur citur, tad nu, mēs arī ļoti labi. Uh, strādāt, bet nu, praktiski diez vai kāds to ievērot. Tas ir saistīts ar uzmanību un arī ar to, ka mēs tā intensīvāk strādājam. Ja, ich diffamiere nicht die europäische Ebene, sondern was mir. Un tas ir ne tikai, uh, ne tikai tas, kas ir man ir svarīgi, lai jūs zinātu, cik liela ir kompetence Lainenkungs par Eiropas kompetenci. Par Vācijā par to, uh, nu, diez vai norādīts, kad tad ir ziņās, ziņas par to, ka parlamentā ir tāda, nu, kaislīga diskusija vai Itālija vai kaut kur citur salīdzinot ar nacionālā parlamenta izņēmums ir Dānija. Austrijā, piemēram, nu, taču no vīnas vairāk diskusijas rāda nekā kādreiz kāds no Briseles kaut ko parāda. Tas ir tālu un vispār. Tātad cilvēki iespējas ir tāds, ka nu, Brislē jau nemaz nav tik ļoti daudz kompetences. Un es zinu, ka šis skaitlis, ko es nosaucu, es tikai gribu paskaidrot, cik nozīmīga Brisele ir attiecībā uz cilvēku dzīvi. Visos uh, noteikumos, piemēram, pārtiks produktu eh, jomā, atkritumu, vidas. Uh, eh, jomā kopumā. Tas ir mans mērķis - vairāk Eiropas zināšanas izplatīt. Nu, jā, nu tagad mums ir šī Eiropas uh, diskusija ar eiro, protams, situācija ir mainījusies. Šodien vai vakar Merkels kundze tikās ar kolēģi Atenās, nu tad tas bija, nu, to diez vai kāds pamanīja, bet tagad tas visur ir, visās avīzēs, nu, tāda iemesla dēļ, kur man nav jāskaidro, varbūt, ka tas ir, nu, tā pozitīvi, ka nedaudz vairāk mēs Eiropas apzināmies nekā tāda organizācija, kas, nu, <clears throat> ir bijis līdz šim, un mēs mēģinam uzlabot dzīvi Eiropā. Šī tendence vienotiem risinājumiem ir tāda, ka daudzi reģionālie un uh, uh, nacionālā uh, risinājumi netiek ievēroti, un varbūt, ka tāds pārreģionāls risinājums ir absolūti nepieciešams. Nu, saukšu piemēru. Nu, ar piemēriem to var skaidrot. Jūs arī ar šo jautājumu nodarbojāties. Tas ir jautājums par uh, satiksmes drošību. Ir labi, ka mums ir Eiropas risinājums par uh, braukšanas ilgumu, jo līdz tam tā bija tiešām katastrofa. Un tad tas risinājums tiek rasts Eiropas līmenī, un kontrole ir, uh, nav vairs analogais uh, tahogrāfs, bet uh, digitālais. Tas konstatē, vai uh, šofers ievēro braukšanas uh, atļauto ilgumu, vai viņš pārāk ilgi brauc, un tad var sākt viņu pie atbildības. Bet tagad tieši Austrijā mazie vidēji uzņēmumi, kas. Uh, nu, varbūt vienreiz mēnesī vai divreiz mēnesī 80 km kaut kur brauc, lai uh, apmeklētu klientu. Viņi, um, jābūt tahogrāfam mašīnā. Viņi saka, nu vai jūs esat galīgi traki, un policisti saka, jā, nu mēs jau neko nevaram darīt, tā ir Eiropa. Un tad jūs zinat, kā tā diskusija turpināsies. Un tiešām šeit, nu, šis piemērs ir tāds, ka nepieciešama tāda risinājuma kompetence nacionālām īpatnībām, kas vēl nav bijusi. Nu, būtībā Eiropā izņēmumi ir e, jāizcīna šādā izpratnē. Tas ir ļoti sarežģīti un arī, bet tas ir nozīmīgi. Ja ir tādas izmaiņas, ja es gribu tādas izmaiņas, un es tiešām uzzināju septiņus gadus e, e, paiet laiks, kamēr direktīva likums tiek izmainīts. Septiņi Nu, tas, to man nosauca uh, ģenerālsekretārs uh, Vēle jūs parlamentā, kas pats sūdzas par to, ka process ir pārāk uh, ilgi. Mans uzdevums ir šo apziņu radīt tam, ka Eiropa ir nozīmīga vienība, kas nedrīkst tikt vērtāt tikai negatīvi, bet kuras ietekme var būt pozitīva, arī pozitīva. Es neesmu mainījis manas domas, tas vienmēr tā ir bijis tikai. Uh, Tas nemaz nav jautājums. Bet kurš tad veidoja Eiropu? Ja nebūtu pirms manas esošos paudzes un manas paudzes, tad Eiropa taču šādā veidā nebaz nebūtu radusies, bet ka subsidaritātes principam un domai varbūt plašāk skatībai, varbūt, ka tas tā ir, bet par to nemaz netiek diskutēts. Es atklāti saku, neviena valdība pat labāk struktūrā nesaka, ko mēs varētu atgriezt atpakaļ, kas vairāk būtu nepieciešams Eiropai un ko vajadzētu atpakaļ. Nu, tikai tādas smaktu skaldīšana, bet konkrēti priekšstat 30 punkti. Šeit vajadzētu to subsidāri risināt un šeit uh, vairāk Eiropas nepieciešams un tādēļ tas ir nepieciešams. Šī diskusija ir nepieciešama jo um, daudz iemesli ir tāda, kā arī kontrolējot mūsu pašu saistības ir nepieciešama lielāka Eiropa. Problēmas iekšējā tirgu un ar uh, Eiropas monetāro savienību jūs redzat. Bez uh, plašākas Eiropas kontrolas, nu, tas nebūs īstenojums. Bet, ja jūs gribat vairāk kontrolas Eiropā, tad politiskajā diskusijā jums vienlaiks ir nepieciešams diskusijas par subsidiaritātes domas sabalsansēšanu Un tikai, ja mēs to tā um, vienot darīsim, tad mēs varēsim veiksmīgi strādāt. Un vēl viena doma. Lai jūs zinātu šos summas, 40 miljārdu priekšlikums, 41 miljārdu priekšlikums, 100 miljoni ietaupījums vidas jomā. Mēs ļoti piesardzīgi vērtējam uh, iespējas, jo, protams, arī manā grupā ar John Hontiles viņš uh, pārstāv vides uh, apvienības un Marija kungs pārstāv uh, patērētāju intereses, tad uh, ar viņiem kopā diskutējot, ir skaidrs, ka vajadzētu mazāk uh, regulēt. Un tad patērētāja aizsardzībai, vidas aizsardzībai sloks ir liels. Tātad vidas jomā Nu, nav daudz tādu ļoti interesantu priekšlikumu izteikti. Tas lielākais uh, priekšlikums ir sekojošs nu, visbeidzot padarīt par iespējumu, lai apgrozījuma uh, informācijas sniegšana tiktu uh, padarīta elektroniska. Elektroniskā data apmaiņa ir pieaugusi, bet uzņēmumi vēl papīra formā iesniedz savas uh, atskaitas. 7 eiro katra atskaita un uh, elektroniski nu varbūt 1 eiro, un tā ir tā atšķirība. Tas ir atvieglojums Eiropas uzņēmumiem, tiem 23 miljoniem Eiropas uzņēmumu. Un arī uzņēmējiem tā ir, tas ir atvieglojums. 18 miljardi eiro tiek ietaupīti. Ne visas valstis izmanto šo iespēju. Vācija ļoti ātri to izmantoja, un eir, Vācijā ietaupa 4 miljardus eiro. Mēs arī kontrolēsim, kas uh, to nav izmantojis. Nu, tās ir tādas lietas, kurās mēs sakam, Eiropa ir ko inicējusi, mainījusi, samazinājusi slogu. Vai ir jautājums, nu tie ir tie miljārdi, vai mikro uzņēmumiem un maziem uzņēmumiem uh, pienākums sniegt informāciju un pienākums. Uh, publicēt ienākums vai bilanču noteikumi ir attiecināmi arī uz vismazākajiem uzņēmumiem, kuriem nav nekādas starptautiskas darbības, kas ir tikai vismazākajā vietējā tirgu strādā, nu tas vispār ir neticami. Parlamentā ilgi divus gadus par to diskutēja. Nu, jūs iedomājaties, cik ilgi tas tad būs pēc tam komisija, sākot ar Makrīviju, divus, trīs gadus diskutēja, tad parlaments divi gadi Tad padomu vēl divi gadi. Nu, tad, protams, kad es septiņi gadi ir savākušies. Un tad man uzbruk. Tu 2007. gadā to prasīji, 2012. gadā vēl aizvien nekas nav noticis. Un tad uz tiek uzdot šie jautājumi. Tātad ar šo piemēru es gribēju tikai paskaidrot, kur ir tie apjomīgākie priekšlikumi. Nu, protams, ne vīdes jomā, tie ir, es ceru, ekonomiku, darba tirgu un uh, sabiedrības tiesību jomā. Nepadziļināšu šo tēmu, bet jūs redzat 18 miljārdu priekšlikums. Tas ir ļoti liederīgs un liels priekšlikums. Rosbachs kundze, es mēģināju izskaidrot ar šiem piemēram arī summas. Un vēl gribu uh, pateikt, tas, kas ir nepieciešams, ir labāks Eiropas komunikācijas darbs es ierados parlamentā un parlamentā diskutēju par elektriskajām lampiņām, bet par to jau neviens nezināja. Lēmums ir pieņemts, parlaments arī pieņēma lēmumu. Un tad sākās protesti uh, īstenošanā. Tādēļ mana vēlme ir tāda, ka politiskie lēmumi, kas tiek pieņemti, šis lēmuma pieņemšanas process nacionālā līmenī jāskatās intensīvāk. Uh, Lainenkungs strīdos ar avīzēm. Laikraksts bild līdz pat uh, laikam pirms diviem gadiem, lai gan viņi raksta daudz par Eiropu, viņiem nebija neviena korespondenta šeit. Špīgal, es runāju tagad par Vāciju, Špīgal izdevums viens no būtiskākajiem lielajiem uh, informācijas materiāliem nacionālā līmenī. Ir 50 uh, dažādu redakciju vadītāju Berlīne un tikai viens vienīgs un otrs korespondents Briselē tagad ir. Nu šeit nav uh, sabalansēta situācija, pārāk maz ir informācijas par to, ko jūs darat, salīdzinot ar Bundestāgu, ar Landtāgu un arī uh, apakšpalātu vai arī Nacionālo asamblēju Francijā rakstīts. Tas ir tas, ko es mēģinu mainīt. Tādēļ es provocēju un saku, vai jūs vispār zinat, cik daudz likumdošanas, ko, kas tev ir jāievēro, nāk no Briseles un no Eiropas. Ne jau apmelojot, bet provocējot, kā, kas tik daudz, to es nemaz nezināju, kad, cik, cik, cik, uh, cik, nu, uh, atšķirīgi tas ir. Uh, Tātad es eh, mēģinu dot savu ieguldījumu, eh, lai vairāk uzmanības par eiro būtu nacionālajā līmenī, un tas viss tagad novirzās, uh, eiro diskusijas notiek, un tikai vienu piezīmi izteikšu. Ziniet? Žans Klods Junkers, mans draugs, reiz ļoti trāpīgi pateica, 1999. gadā viņš pateica, tas ir ilgs laiks pagājis, viņš sniedza garu interviju Špīgel izdevumam un viņš burtiski, nu, tagad citēšu tā, tā, tā, tā satura ziņā par uh, elitu Eiropu. Viņš teica apmēram sekojošo, mēs pieņemam lēmumu Eiropā, tad ievelkam galvu un pagaidām kāda būs reakcija. Jo uh, reakcijas nav, jo cilvēki nesaprot, par ko mēs pieņemam lēmumu, tad mēs turpinam darbu. Nu, tas ir brutāli teikts par šodienas lēmumiem. Bet šodien mums ir daudz plašākā izmērā ir nepieciešama pilsoņu iesaista. Mēs diskutējam par Eiropas procesu ar pilsoņiem. Ja tas mums neizdosies, tad milzīgs projekts Eiropa. Eiropa nevarēs īstenot to, ko varētu īstenot. Un šeit es gribu, protams, teikt arī globalizācijas izpratnē. Redzu, kur, nu, kurā vietā tad ir tās nozīmīgākās vietas. Uh, un kur nekas vairs nenotiek. Mums jāapvieno visi resursi. Nu, ne jau ne mazās un ne lielās valsts Eiropā viens pašas kaut ko varēs sasniegt. Tas ir attiecams uz Vāciju, Franciju, Lielbritāniju. Viņām nebūs tās iespējas, kādas mums ir, ja mēs kā Eiropieši un kā Eiropas Savienība uzstājamies. Nu, tas arī ir Austrijas, Bārijas, Tirols, Elzas, Francijas labā, Eseks un Lielbritānijas kopumā. Un to es gribēju teikt. Nu, ko es iedomājos tagad? Es gribu, lai, es gribētu, lai, nu, nākošu, kad pie tā mēs strādāsim, lai būtu, nu, tāds tā kā vēstījums, tas, ko atstāsim. Jaunā komisija sāks uh, darbu 2014. gadā. Un tad cita grupa līdzīga tā kā es. Oder ähnlich jetzt wie. Äh tā kā komiteja Lielbritānijā jārada tādas grupas, kas būtu profesionālākas, lai galu galā birokrātijas jautājumu skatīt nu vēl tā intensīvāk un lai būtu iespējams strīds ar parlamentu un komisiju. Es domāju, ka jaunajā likumdošanas periodā tas ir jādara. Nu, es arī turpināšu šo darbu un arī strīdos, strīdos ar nacionālajām administrācijām un pārvaldēm atsevišķās valstīs es ierodos un tad arī, nu, tiešām to vārīgo punktu provocēju un kritizēju. Paskatieties, kā šeit tas tiek īstenots, paraugoties, kā tas Somijā, piemēram, ir um, izdarīts, tur daudz mazāk birokrātijas, daudz atklātāks uh, process, un šeit kādā X valstī jums tie 30 lapas, piemēram, sarakstīts. Protams, ka es uh, zinu šīs īstenošanas iestādes. Uh, vienā valstī divas lapas puses ir nepieciešams, un man paša valstī 30 lapas puses par to pašu jautājumu. Tās ir tās atšķirības, un par to ir jādomā. Protams, ka mēs runājam par Eiropas līmeni, klāskundze. Vai labāk ir direktīva vai regula? Un regulas vietā regula, vienot juridiskā bāze, un arī atšķirības dažkārt ir un nu, dažādi uh, saturi, jo, ja es īstenoju direktīvu, pieņemu likumu, tad man pašam ir tāda materiāla, uh, materiāls pamats. Bet es domāju, ka mēs vēl neesam nonākuši tik tālu. Regulas, par tām runājot, dalību valstīm jādod interpretācijas iespēja, bet klāskundze. Šī interpretācija manā skatījumā un šeit aizstāv vairāk Eiropas kontrolas kompetences, tātad tai ir jābūt uh, arī ar komisijas uh, uh, komentāru, kas teiktu, tas tā valsts X, kas to tā īsteno, nu šeit jābūt iespēja pateikt, nē, tā tas nav, mēs esam iedomājušies to savādāk. Līdz šim uh, pārvalde un ģenerālsekretariāts teica, nē, to mēs tā nevaram, tādas tā kā dokumentācijas centru veidot uh, un informāciju par to, kā uh, dalību valstis uh, transportē direktīvas. Komisijas priekšsādātājs, es viņam vakar to skaidroju, man liekas, ka viņš arī, nu, kaut ko vēlas tagad veidot, lai, nu, nedaudz vairāk tādas vienotības rastos. Vienotības par direktīvu transponēšanu lai noteikta birokrātija nacionālajā līmenī uh, tiktu samazināta. Tāda, kas rodas nacionālā līmenī. Un gal galā, nu kas tad, kāds tad būs rezultāts? Cilvēkiem Eiropā vajadzētu teikt, jā, nu labi, Eiropas līmenīs komisija padome un parlaments Bet, nu, pirmām kārtām komisija un parlaments vismaz šo birokrātijas sloga problēmu ir sapratuši. Nu, apmēram, jā, mēs esam sapratuši, un uh, tagad jārisina tā problēma kaut nedaudz. Un mums jābūt ļoti uh, piesardzīgiem, un gribu uh, vēlreiz uzsvērt, uh, patērēta aizsardzībā aptuveni 200 uh, miljonu ietaupījums, vidas jomā 100 miljonu ietaupījums ir iespējams, jo ekonomija vienmēr uh, aprēķina ar uh, slogu videi. Nu, cik daudz tad izpaliek vidas uh, uh, pasākumu īstenošanas? Honteles kungs pārdala vidas aizsardzības uh, pār uh, apvienības un viņš ļoti. Uh, intensīvi diskutēja ar ekonomikas apvienību, ekonomistu apvienības pārstāvjiem, ar kontrindustru, piemēram, Itālijā. Uh, un arī Mārīkungs, es domāju, viņš pat ir zālē, mūsu uh, kolēģis no īrijas, ārkārtīgi kompetents. Kolēģis, kas ļoti uh, labprāt diskutē un uh, bieži vien var arī redz uh, plašāku kontekstu, ne tikai uh, birokrātijas samazināšanu, bet arī iespēju, kā tas ir. Uh, Nu, tas vienmēr ir saistīts. Daži priecājas, ka bibliokrātija samazinās, bet sekas ir tādas, ka, nu, iespējams, aizsardzība vairs netiek tā mm, garantēta. Tātad atgriežamies pie vispārējās diskusijas. Nu, birokrātija ir uh, spriedze starp, vai es varu atstāt to pašatbaldībai, uh, vai uh, ir nepieciešama valsts uh, risinājums, nepieciešams valsts risinājums. Un es atklāti teikšu, ka pat laba tendence ir tāda, ka tas ir spēkā visām valstīm. Mēs valstī ļoti uzticamies, liekas, ka viņi ļoti daudz ko spējas, tas ir tā šizofrēniski. Politiķi slikti tiek vērtēti Francijā, Grieķijā, Itālijā, Vācijā, bet valsts pati, Austrija, Grieķija, Vācija, Francija bauda tādu lielu respekti. Valstī mēs vairāk uzticamies, tātad mēs pārāk daudz dažkārt regulējam tendence ir vairāk uh, regulēt, un šī vispārējā diskusija, nu, piemēram, arī par konkrētiem jautājumiem runājot. Es mēģināju to, nu, vismaz nedaudz tā ieskacēt, un varbūt uh, mēs varam par to runāt. Bet alus teltī bārā par to nav īsti jādiskutē, bet lēmumu dažkārt arī tur tiek pieņemt. Un tā tad sarežģītā politika un mēģinājums arī saprātīgi uh, cilvēkiem skaidrot to, kas notiek. Un šeit ir arī tāds deficīts, un ar to var izskaidrot, kādēļ Eiropa šim, tam vai cim ir pareizā un labākā atbilde. Un, protams, ka es uh, piekrītu jums, ka dažkārt nav tādas iespējas, jo reģionālā un lokālā līmenī bieži vien, nu, uh, viss pret Briseli tiek vērts un nemaz nav nekāds diferences. Jūs pietiekami ilgi man uzklausījāt. Lielas paldies! Jā, paldies. Nezinu, kāds ir jūsu laikteņš līdz pusvieniem. Tātad, nu, tie kolēģi, kas grib uzdot jautājumus, mēs varam viņus uzklausīt. Un divas minūtes varētu katrs uzstāties, kas grib uzstāties. Šliterkungs pirmais. Yes, uh, thank you. Paldies. Ja jūs nosakāt noteikumu ka um, mazāk birokrātijas, mazāk regulējuma nozīmē mazāk standārtu, tad uh, tās nedrīkst būt par lamatām. Piemērs, kad mums ir pārtiks pakotne Vācijas uh, piparkūku ražotais acī, mums nevajag noteikt uh, datumu produktiem. Tad varētu, piemēram, izvirzīt izņēmums. Tad, ja tehniski tas nav nepieciešams, vai tas, ja neietekmē, nepasliktina eh, produktu kvalitāti, tad nevajag noteikt šādu, eh, šādu sasaldēšanas termiņu. Tad mums būtībā vajadzētu pārbaudīt, kas, bet lai eh, vienkāršotu visu to, mēs vienkārši izvēlējāmies par vienādu regulējumu visiem. Tā tad mums patiesībā vajadzētu nevis noteikt likumus visiem vienāds, bet tādus, kas nāk par labu tai rūpniecības nozare. Es gribētu zināt, kā tiešām ir jūsu priekšlikumi par subsidiaritāti. Es domāju, vienīgais uh, progresa garants ir mainīt mūsu loģiku, kā mēs darbojamies Eiropā. Vienkārši varētu sacīt tā, mums ir sistēma, kas saka tā vietā, lai uh, atļaut visu, ja vien kaut kas nav aizliegts. Tad, lai kaut ko atļaut, mums patiesībā ir tas jāatļauj visiem šiem daudziem likumiem. Mums ir šī detalizētā regulēšanas dogma. Mēs varētu drīzāk sacīt šādi. Mums ir standarti, mēs tos esam noteikuši, bet tādi, ja kādā šaubu gadījumā valsts grib noteikt e, kaut kādu izņēmumu, tad mēs varētu to situāciju pagriezt otrādi. Jūs kaut ko savā valstī varat darīt, ja jūs tā vēlaties tad, ja tas, tikai tad, ja tas tiek veidots, lai veicinātu jūsu pašu ražotājus. Mēs vienkārši varētu pavērst to kājām gaisā. Ja jūs gribat sūdzēties par kādu likumu, kas paredz aizsargāt vidi vai sabiedrības veselību, tad mēs varētu noteikt, ka ir atļauts viss, ja tas nav aizliegts. Tad mums būtu daudz mazāk centralizētas regulācijas, ja mēs uzticētos viens otram vairāk. Paldies eh, Karlam Šļūteram. Divām minūtēm maksimāli. Es atvainojos, es nedzirdēju, ka jūs nosaucāt man vārdu, saka Šnelhart kungs. Lielas paldies! Mm, esmu ļoti priecīgs jūs šorīt uzklausīt. Ir ja, ārkārtīgi interesanti paraudzīties uz teoriju un praksi. Pirmkārt, ir jautājums, kāpēc mēs uh, pieņemam likums un kā tie tiek īstenot visā Eiropā. Te mēs, piemēram, runājam par Eiropas konkurētspējas regulu. Mēs mēģinājam panākt, lai dalību valstīt uh, būtu tādi noteikumi, kas nediskriminētu citas valstis, jo ir dažādi e, īstenošanas līmeņi un tipi. Man šķiet, Linda arī to pieminēja. Mēs sagatavojam regulu. Regulas e, var būt labāks par direktīvām. Uh, Jo šādu pieeju mēs varam iekļaut tikai regulā, nevis direktīvā. Tā tad tika iestrādāta elastība regulā, pamatojoties uz atšķirīgajām struktūrām, kas pastāv Eiropā. Mēs negribējām pār, uzlikt pārāk lielu slogu mazajiem uzņēmumiem, taču jāpastāv vienotiem standartiem. Tātad, kas beig beigās tiek panākts? Es redzu uh, iesaistīto pušu reakciju bija sūdzības Vācijā, bet Austrijā cilvēki bija visnotaļ apmierināti. Es domāju, tas izriet no īstenošanas problēmas. Ja mēs paraugāmies uz to, kā šīs regulas tiek īstenotas nacionālajā līmenī, tad jāraugās, vai noteikumi ir gana skaidri tie, kā tiek transponētas šīs direktīvas vai regulas nacionālās valstīs. To ir vērts izskatīt sīkāk. Otrakārt, Es domāju, mm, cilvēki mēdz kļūdīties. Bet, nu, jāmācās no savām kļūdām. Kad es sāku strādāt, tad man likās, pēc desmit gadiem varēšu cimtenē teikt, nu, Eiropa ir notikusi. Bet tagad man ir jāsaka, man nav receptes. Un, ja es tiekos ar administrācijas pārstāvjiem manā dzimtenē un saku, paklausieties, nu, šitā vai šitā te darat, tad ļoti daudz nāk un saka, nē, nē, nē, tā tas neiespējams, jo risinājums ir tāds un šāds un vēl kaut kāds. Uh, Nu, mēs cīnāmies katru dienu. Es domāju, ka tas ir vienkārši lieliski, ka mēs varam šeit diskutēt. Un es tieši tāpat diskutēju uh, mājās, nu vai man vēlreiz ievēlēs, nu nezinu gan. Bet, nu, situācija ir sarežģīta. Tagad Judita Berkis. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Geachte heer Stoiber, voor uw, uh, uh, voor uw uh, uh, interessante overzicht. Paldies, Štebera kungs, par šo ļoti interesanto pārskatu. Man ir pāris ātri jautājumi. Dažas uh, lietas, eh, kas vēl būtu uh, jāatrisina. Jūs uh, sakāt, ka tieši par šīm lietām ir uh, jārunā ātri un tās jātr, jārisina ātri attiecībā uz efektīvu direktīvu īstenošanu. Tad Eiropas Savienības direktīvu īstenošanu ir ļoti sarežģīti tās īstenot. Uh, Un, ja ir tik liels atšķirības un ir nepieciešams tik ilgs laiks, lai tās izsnotu, varbūt ir labāk izmantot uh, smago artilēriju un vienkārši ķerties pie regulām. Un tas eh, nozīmē skaidrību no Eiropas Savienības eh, puses eh, par to, ka nav nepieciešama īstenošana. Tas ir smagais ierocis, bet tomēr tas samazinātu birokrātiju. Un otrkārt, varbūt būtu labi tā vietā, lai būtu uh, ex-ante pārbaude, uh, tā vietā izmantot centralizētu atbalstu un tad centrālu uh, palīdzību. Tieši uh, MVU varbūt tad uh, valsts iestādes varētu izmantot daļu no uh, šī te, uh, šīs te nastas. Uh, Un jūs arī teicāt to, ka ir pārāk daudz izmaiņu īstenošanā. Un tas pārāk dārgi maksā. Varbūt no, nu, vajadzētu noteikt noteikumu minimālam īstenošanas līmenim. No laika, kad e, dokuments tiek ieviests līdz īstenošanai, tas iespējams varētu e, likt izmantot labāku pieeju. Un e, Ceturtais jautājums no manas puses. Jūs teicāt, ka ir ļoti dažādi datu centri, kuros strādā cilvēki. Varbūt būtu labi, ja būtu viens, un šeit es varu jums pievienotos. Tas būs tiešām lieliski. Tomēr mums ir arī jāskatās uz privātuma uh, aspektu. Nevis uh, eh, mazāk, bet uh, vairāk. Un es vēl vēlos izteikties par to, kā privātums, protams, ir jāgarantē, tomēr eh, vajadzētu izmantot centrālu pieeju eh, taupībai. Tas ir eh, informācijas taupīšanai. Tiešām nevajadzētu samazināt garantijas, kāds ir domāts privātumam. Un visbeidzot, jūs runājāt eh, par pārbaužu līdzsvaru sistēmu, sakot, ka ir dubultošanās. Jūs teicāt, ka ir tūkstošiem parlamentāriešu, kuri nodarbojas ar šiem jautājumiem ar NVO, dažādas organizācijas, starptautiskās organizācijas. Eh, un tā tālāk, eh, tomēr viņi tad, tad mm, mm, dara to pašu, ko mēs. Tomēr jautājums ir par to, cik daudz laika un resursu ir nepieciešams runājot par šo dubultošanos, un to būtu interesanti noskaidrot. Un visbeidzot, uh, vai mēs esam uh, kļuvuši Eiropa, federālistiskāk mūsu darbā? Vai jūs uzskatāt, ka ir nepieciešama e Eiropas valdība? Tagad Pēters Līze. Nu viens lūgums. Horts Šnelhards un uh, Merkas kundze gandrīz divas stundas gaidīja. Nu jā, ierobežot laiks, tad drusku stingrākiem jābūt sākumā, jo cilvēki, kas divas stundas gaida, Nu, tad diskutējot to tautas partijām, tas nebija tikai Rihards Zēbers, kas arī ļoti ilgi diskutēja sākumā. Nu, tā tad lūdzu, nu, ne par ātri ierobežojot mūsu laiku. Gribu pateikt paldies eh, Štaiberkungam, paldies, ka esat šeit. Un gribu arī pateikt paldies par to, ko esat uh, sasniedzis, jo arī apgrozījuma nodoklis, nu, tas ir kas tiešām ļoti labs, un parlaments jūs palīdzēja. Un gribu teikt paldies un pieņemiet šo uh, pateicību un izmantojot to kā motivāciju, ka jūs patiesi savādāk runājat nekā agrāk. Jūs esat uh, to iemācījies un to jūs varētu arī skaidrāk pateikt Vācijā. Un man liekas, ka ļoti labi, kā piemēram intervijā ar Manfredu Vēberu. Un uh, tagad par uh, elektrisko lampiņu. Var divas lietas. Vai nu jūs esat pret, kā uh, politiķis, tad lūdzu bultas šājiet uz Gabriela kungu un Merkels kundzi. Viņi ir galvenie atbildīgie. Un Merkels kundze 2007. gadā pēc galotņa tikšanās eh, ļoti skaidri par to teica. Un viss tas, kas kā lamas nāk par Eiropas institūcijām, eh, eh, tām ir viens mērķis. Un Merkels kundze zina, kā aizsargāties. Viņi to māk. Bet, nu, ir skaidri par to jārunā. Eiropa nav nirvana. Par Lindas Makevan teikto Arī par to es gribu teikt. Gribu uh, par Eigneres kundzi. Uh, uh, viņai pat Viņai pats to arī pateikšu. ARD Vācijas pirmā televīzija tajā tika a, kritizēts marķējums pārtiks produktiem un ka tas neatbilst Vācijas a, pozīcijai un ka a, tā ir saskaņot ar liberāļo a, politiķai, bet, nu, Vācijas politiķam vajadzētu būt a, pietiekam drosmīgam, ka mans viedoklis ir savādāks, bet Roslers, ekonomikas ministrs, ir arī, a, nu, teiksim tādu. Um, pozīciju īstenojas, nu, kas neatbilst īsti manējai. Aignars kundze vāju uzstājās televīzijā. Pats viņai par to pateikšu, un šī vācu diskusija tajā būtu tikpat diferencētai kā Eiropas diskusijai. Ar a, pārtiks produktu a, higiēnu. Šnelhārtkungs un Eignerkungs uh, un uh, Šnelhārtungs uh, runāja. Tas, kā arī jūsu partiju atbildīgs bija ministra Zēhovers un Aigners. Viņi bija pret birokrātijas samazināšanu Eiropā, viņa ierēģi. Vācu ministra uzdara von uh, der Leyen par birokrātiju. Runājot, Matijas, nu trīs punktus nosaukšu. Štāberkungs saprot vācu valodu bez tulkojuma. Tagad uh, kodola tomogrāfija. Frau Fonderlaina, nodarbinātības ministre, nevēlas birokrātijas samazinājumu, par ko pieņemām lēmumu šeit. Pēdējais punkts - emisija tirdzniecība. Mēs gribam Eiropas risinājumu. Kristīgi sociālās savienības kolēģi es viņus augstu vērtēju, bet viņi saka, ja Eiropieši to nesasniegs, tad mēs nacionāli to izdarīsim. Un ja mēs nesasniegsim vienošanos, tad būs tā, ka Vācija, Vācijas ekonomikas ministra dēļ noraidīs Eiropas risinājumu un jaunā koalīcija pēc uh, Bundestāga vēlēšanām, nu cerams, ka CDU vadībā, uh, ieviesīs uh, nacionālu risinājumu, un tas būs par ļaunu Vācijas ekonomikai. Pie tā mums ir jāstrādā, un jūs kā iespaidīgs, uh, uh, ar iespējami bagāts CSU politiķis, es ceru, ka jūs uh, palīdzēsiet. Uh, paldies, nākošais runātāja Francos Garstet. Štoibera kungs, es gribētu sacīt, ka esmu tiešām ļoti priecīgi jūs šeit uzklausīt, un man jāsaka, ka ka no jūsu puses dzirdētais atbilst mūsu iedzīvotāju izjūtām izpratnē. Es domāju, viena lieta tomēr ir svarīga, tā ir skaidri jāsaka. Birokrātijas ir daudz, tāpēc, ka ir pārāk daudz administratīvo darbinieku, un šī administrā, administrācija uh, ir pārāk uh, liela, un Ja būtu mazāk, administrācijas būtu mazāk arī slogu, un tad mūsu uzņēmumi justos labāk. Skaidrs, ka Eiropa ir patērēta Eiropa, un tā ir aizmirsus uzņēmums, tā ir aizmirsus mazos vidējos uzņēmums, un pavisam mazos uzņēmums. Un šodien mēs to saprotam tāpēc, ka atrodamies krīzes situācijā, un uzņēmumi šo krīzi piedzīvo ārkārtīgi smagi. Ir arī mūsu valdība un uh, Um, un uh, ministra atbild, atbildība. Padoms atbild, ja mēs paskatāmies uz uh, Eiropas patentu, tā ir laba doma, taču grūti to panākt, tāpēc, ka darās dalībvalstīs tas tiek bloķēts. Es domāju, pastāv liela juridiskā nenoteiktība un tā gūst uz mūsu mazo video uzņēmumu pleciem. Un mums Eiropas parlamentā arī ir sava atbildība. Šorīt es par to te daudz nedzirdēju. Mēs arī esam līdzatbildīgi, jo bieži vien te esam mēs, kas padaram visu šo tiesības aktu lietu smagāk, jo mēs pieprasām šos tiesību aktus un MVU no tā cieši, jo viņi kārtējo reizi gaida, ka kā tiesību akti tiks pārskatīti vai tiks izveidot jauni. Turklāt jautājumi bieži vien ir pārāk sarežģīti, mēs tos sasaistam savā vidū. Kad jūs sakāt, ka Eiropas parlamenta ģenerāls sekretārs eh, ir gatavs izveidot eh, vēl vienu administrāciju, kas izvērtēs tiesību aktu administratīvo slogu, un man tas uztrauc, jo man liekas, ka atkal tiks izveidot kārtējā struktūra, kas tikai palielinās to administratīvo slogu. Es nedomāju, ka šāda struktūra vēl uzlabos situāciju. Paldies! Paldies! Nu, nedaudz jau tas eksistē, par ko jūs runājāt. Runātājs saraksts ir izsmelts, un tagad Štoiberkungs. Lūdzu īsi, jo mēs pievērsīsimies vēl vienam likumdošanas jautājumam. Lūdzu. Grūts kungs uz zīm. Es uh, ļoti plašas izsmēles jūsu pacietību, jūs daudz citas lietas vēl šodien risināsiet, bet es domāju, ka šīs diskusijas bija ļoti atklātas un tās veicina arī šo apziņu un veicina šo apziņu. Viss tas, ko mēs darām, mums ir jādomā par uh, sakām, kādas ir mūsu likumdošanai, un par to ir jādomā vairāk nekā vakar un aizvakar. Šlītas kungs, jūs uzdevāt izšķirīgu jautājumu respektīvi izteica atpiezīmi. Birokrātijas samazināšana nenozīmē satura uh, izpludināšanu, ja vājināšanu. Tas nebūtu pareizi. Mēs runājam par mazo vidējo uzņēmumu uh, administratīvā sloga samazināšanu. Mēs nevaram uh, teikt lielam uzņēmumam jāievēro uh, tādu standartu un mazam ar pieciem nodarbinātiem. nodarbinātiem. Uh, man būs standarts, kas būs zemāks. Nē, patārētājiem es uh, to nevaru uh, likt par pienākumu, vai arī nu, viņš nedrīkst, nevar tād, ar tādu situāciju saskarties. Birokrātijas samazinājums nedrīkst novest pie standartu samazinājumu, tādas eh, standartu samazinājumu, kas ir pieņemti uh, politiķu vidū. Par to esam visi vienojušies, bet tad mums ir uh, jākonstatē, un tā ir tāda ļoti plaša diskusija, par kuru tagad tiek runāts komisijām Vai noteikumi MVU jābūt tādiem, kuros uh, administratīvais sloks tiek novērsts? ir ļoti dažādi līmeņi. Vai noteikumam, kas ir spēkā visiem, vai šis no, uh, noteikums tiek samazināts, vai saglabāts lieliem uzņēmumiem un maziem uzņēmumiem noteikti birokrātiskie standarti tiek samazināti. Un tas ir šis izšķirīgais diskusija jautājums, par ko diskusijas notiek komisijā. Nākošgad komisija sagatavos dokumentu par šo jautājumu, un ja jūs arī varētu iesaistīties šajā jautājumā, tad es tā domāju sekojošo. Liels uzņēmums. No aptuveni 1% no apgrozījuma uh, izmanto, lai samaz, nu, birokrātiskiem jautājumiem. Vidējais uzņēmums 250 darbinieki pie apmēram 5%, vismazākais uzņēmums mikro uzņēmums vidēji aptuveni 10% no apgrozījuma tiek izmantot, lai ievērotu likuma, lai izmantot likuma normas, un tas ir jautājums, pie kur mums ir jāstrādā, jo mūsu kontinenta nākotne ir saistīta ar lielāku uzņēmēju iniciatīvu, un tā ir, tā nāk no maziem uzņēmumiem. Un tas ir politisks mērķis. Nu, jautājums, par ko jūs uzdevāt pienāk, pierādījumu pienākumu apgriešanu prasītājam, tas arī ļoti aktuāls jautājums. Šnelhārt kungs. Austrija, Vācija. Nu, par to mēs runājam. Tas mums ir nepieciešams. Tik ilgi, kamēr būs direktīvas ir nepieciešama plašāka apmaiņa un nacionālo a, administrāciju sadarbība īstenošanā. Pilnīgi skaidri. Un tas jau pusgadu par to tiek runāts, es to atbalstu un sagatavošu dokumentu un paskatīšos, paskatīsimies šos 74 piemērus, cik ļoti atšķirīga ir transponēšana, lai arī mūsu darbs pat nemaz nav profesionāla. Merkis kundze. Direktīva vai regula? Arī Grostets kundze šo jautājumu uzdeva. Es domāju, ka vairāk regulu vajag. Jā, tendence ir vairāk regulu, bet vien ir problēma, un tas jums ir jāredz, un arī es to redzu. Ir tik ļoti, ļoti liels administratīvās efektivitātes atšķirības valstīs, nesaukšu vārdā, bet austrumos ir liela trūkuma administrācijas kompetencija, izpildu kompetencija, ne jau nu ļauna griba, bet nu vienkārši tā varēšana, tās varēšanas nav. Tādēļ īpaši jāsako tam, lai administrācijas īstenošana tiktu diskutēta par to, jādiskutē galotņu tikšanās reizē daudz, kas jādara, lai īstenošanas kvalitāte uzlabotos. Bet, nu, tad komisijai tas ir jāzina. Un tad mēs, tad mēs nonākam atkal pie tā jautājuma par dokumentāciju, par dokumentācijas centru, kur uh, direktīva transponēšana tiek ilustrēta, lai komisija zinātu. Nu, kā tas, kā situācija izskatās? Tas ir jautājums par plašāku Eiropu un kontroli. Līdzis kungs, nu, var tikai piekrist par emisijām un nacionālu risinājumu. Nu, protams, tas būtu absolūti traki, tā būtu absolūti traka doma, un es teikšu sekojošo. Jums ir nepieciešams jauns pamatojums Eiropai. Man Eiropa ir atbilde uz šausmīgajiem pasaules kariem, un atbilde vāciešiem it īpaši un vāciešu atbildību par eh, šo, eh, šīm nelaimēm, bet maniem bērniem un mazbērniem tā ir vēsture. To es, viņus es vairs neuzrunāju ar uh, Eiropu 20. gadsimtā un kariem. Šodien atbilde var būt tikai uh, globalizācija. Tā var tikai tāda atbilde būt. Uh, Eiropā ir milzīgas problēmas. Uh, Mums ir kontinents, kur vismazā, daudz mazāk cilvēki ir. Jūs paši sakat, 2040. gadā komisijas prognoze ir tāda, ka Eiropā būs 50 miljonu mazāk iedzīvotāji. Iedomājieties, 50 miljonu mazāk iedzīvotāji un pasaulē no 7 uz 9 miljardiem pieaugs iedzīvotāju skaits. No tā izriet intelektuāli pamatojumu. Uh, pierādījumu, kādēļ Eiropa ir vajadzīga uh, tajā vai šajā punktā. Un un mums ir vajadzīga jauna domāšana. Merkas kundze, subsidaritāte, regula. Jautājums ir sarežģīts. Mums ir nepieciešama stipra komisija, spēcīga komisija. Un galu galā tas, kas nav paredzēts Lisabonas līgumā, ja jūs gribat man politisko vērtējumu, padome ir kļuvusi stiprāka un komisija vājāka. Un parlaments, nu, starp abiem. Un es domāju, ka padomas nozīme tā, kā tā tiek prezentēta, nav īsti laba. Nu, viens piemērs. Ja ir Eiropadomas sēde, tad loģiski 17, jeb 27 preses konferences. 27 preses konferences, un ko saka Francijas prezidents, un ko saka federālā uh, kanclera, un ko saka Itālijas prezidents. Nu, paklausieties, viņi iet preses konferencā. Es pārstāvēju Itālijas uh, interesu mainīja Ita uh, Eiropas viedokli Itālijai par labu. To pašu saka Bulgārs. Es pārstāvēju Bulgārijas intereses pret šiem uh, Eiropas priekšstatiem. Nu, bet taču ir skaidrs, ka pēc tam tas, nu, uh, tā pretruna kļūst uh, un protests kļūst spēcīgāks. Nu, es jau to nevaru izmainīt, bet tas ir tas, par ko es visu laiku stāstu. Un uh, secinājumi jāizdara. Datu aizsardzība ja nosauc kādu datumu, nu kādai valstī, kādai iestādē, nu tas šī pietiekami, nu nevar taču būt tā, ka trīsreiz pilsonis vienreiz pilsētai, uh, apgabalam un tad valstī sniedz, jo pilsēns saka, nu es taču to jau izdarīju, es taču to jau iesniedzu. Pat daudz bija Lielbritānijā. Lielisks piemērs tikos ar atbildīgo mis, ministru risku. Viņš man stāstīja, jo viņi konstatēja Lielbritānijā, to viņi nemaz nezināja. 22 tūkstoši dažādu normu ir, pat vairāk nekā itāļiem. Paši nemaz nezin, vai ties vēl ir spēkā vai ne. Nu, tātad normatīvo aktu daudzums Lielbritānijā saskaņā ar valdības datiem, ko sniedz Kamerona valdība, ir vienkārši milzīgs. Un viņi saka sekojošo. Govs Anglijā kopumā to kontrolē 19 iestādes dažādu iemeslu dēļ. 19. Un tad viņš teica, ka govs priecājas, jo <laughs> viņai patīk, uz to skatās. Bet lauksaimnieks gan ir sapīcis. Nu, tad jājautā, nu, kādēļ tad uz šo govu 19 reizes jāskatās, nu, kādēļ tad šie eh, dati ļoti atšķirīgi jāiesniedz un par tiem jārunā. Un ja tāda ir pieeja, tad, nu, vismaz var teikt, jā, mēs redzam problēmu un mēs gribam virzīties uz priekšu. Data aizsardzībai, protams, jātiek eh, garantētai. Un pēdējā piezīme. Francijas kolēģei Es domāju, ka viens tāds trūkums ir, un es to drīkstu teikt. Nu, protams, ka mums ir ļoti labas attiecības, mums ir bijušas labas ar Sarkozī bijušo prezidentu, man tāds bija. Un divreiz ilgi ar viņu diskutēju par šo tematu. Francijā nav skaidras pozīcijas attiecībā uz birokrātijas samazināšanu. Nu, Tas ir ļoti skaidrs Lielbritānijā. Viņi pat iet tik tālu, ka valdība var iesniegt tikai likumu tad, kad viņi citu uh, atceļ. No atbildīgiem ministram tas nav īsti vienkārši, ja viņš uh, pensijas likumu iesniedz, tad viņam kaut kas cits ir jāsamazina. Nu, lieliski. Man liekas, ka tas ir ļoti ambiciozi, ko Briti plāno. Skandināvi arī ļoti ātri virzās uz priekšu Franciju Francijas pozīcija man nav īsti skaidra, cik nozīmīga ir birokrātijas samazināšana un arī Francijas valdība un īpaši jaunā valdība, cik noteikti nopietni tā izturs uz to. Un es raugos jūsu virzienā, nu varbūt, ka paraugieties, kā attīstās situācija, varbūt, ka. Uh, būtu labi, ja mēs zinātu, ka francūži eh, seko holandiešiem, zviedriem, dāņiem, eh, vāciešiem, angļiem šajā birokrātijas samazināšanas eh, virzienā. Tad arī mans darbs būs veiksmīgāks. Visādi citādi. Ļoti liels paldies par intensīvajām diskusijām, un es gribu teikt, mēs vēl tiksimies. Paldies! Herr Dr. Stoiber, Sie sehen. Stoiber, Kungs, jūs redzat aplausi. Pēc šīm ļoti iespaidīgajām diskusijām pusotru gadu esmu komitejā atbildīgs par uh, šo komiteju, bet tik uh, intensīvas un vispārējas diskusijas neesmu piedzīvojis. Jūs, jūs, jums raksturīgajā veidā, arī ar provokēšanu, jā, tas arī ir pedagoģisks līdzeklis, norādījāt uz to, ka mēs kā Eiropas parlamentārieši dažreiz, nu, mums būtu jāiztaisno mugurkauls un varbūt drusku agresīvāk jākož pretī uh, tiem, kas kritizē no ārpuses. Un arī uh, mūsu lēmums, ko pieņemam, tie labāk jākomunicē. Uh, visi 70 deputāti, kas strādā un dažkārt tiešām uh, līdz spēja, līdz uh, visu spēju izsmelšanai un arī darbinieki. Darbinieki vienmēr ir tie labākie, kas šeit strādā. Mums ir 42, 44 sēžu nedēļas Briselē. Uh, Mums ir milzīgi uh, vēlēšana iecerkņi, un kolēģi, piemēram, Vācu bundestāgā, viņiem ir 22 sēžu nedēļas. Viņiem ir nelielas uh, vēlēšana, neliela vēlēšana apgabali. Par to ir jārunā, un tas ir jāredz. Un es domāju, ka jūs arī parādījāt to, ka publiskās diskusijās es vienmēr saku, Volkswagens, uh, uh, Volkswagen strādniekam. Uh, pie konveijera jāsaprot, ko mēs šeit izstrādājam. Dažkārt šeit ir arī tāda elites projekta, un mēs redzam, ka tur, kur Eiropas politika ir iekšējā politika, e, tā ir jāskaidro. Eiropas politika ir kļuvusi par iekšējo politiku, iekšpolitiku. Un mums jādomā par mūsu lietotajiem vārdiem, valodu, un jūs arī ļoti interesanti runājat par šo valodu, par īstenošanu, transponēšanu, par vides tiesību īstenošanu. Un arī šīs diskusijas ir bijušas ārkārtīgi interesantas. Sākumā man uzdeva jautājumu, kādēļ Vācu sociāldemokrāts aicina bijušo kristīgo sociāldemokrātu pre ministru prezidentu komitejā. Bet man iespaido tas, ko jūs uh, stāstījāt par jūsu darbu, un ne tikai par jūsu darbu, bet jūsu darba grupas darbu. Arī to jūs uzsvērāt šodien. Sirsnīgs paldies, turpiniet un turpiniet to tā, kā jūs aizstāvat šo ideju. Un, ja nepieciešams provokācijas, tad tās ir jālieto, jo tās uzklaus. Sirsnīgs paldies, ka bijāt šeit. So, wir kommen weiter zum Tagesordnungspunkt. Tā, tagad turpināsim 18. darba kārtības uh, punkts, dod vārdu Vilskondzei. Kollegen, Sie wissen wie ich, dass wir beim Schreiben einer Stelle. Paldies. Jūs zināt, ka izstrādājot eh, atzinumu, ir jāievēro noteikumi arī tad, ja visa pasākuma mērķis ir ārkārtīgi svarīgs eh, sabiedrības veselībai un visiem pilsoņiem. Līdz ar to es vēlētos eh, tiešām atbalstīt to, kas ir minēts ziņojumā par šo tiesību aktu zināms asvērums eh, komiteja jau ņēma vērā, jo sevišķi attiecībā uz eh, izņēmumu. Jo sevišķi attiecībā uz eh, krizotilu asbestu. Iepriekšējā reizē, kad mēs izmantojām kā parlaments mūsu koplēmumu procedūru, mums neizdevās parlamentā apturēt procedūru attiecībā uz darba uh, Eh, devējiem un sabiedrības veselību, tur ir noteikts vadlīnijas, un man liekas, ka eh, šī ziņojuma eh, izstrāde arī palīdzēs nodarbinātības komitejas ziņojumam. Ir trīs lietas, par kurām vēlos runāt, mums nevajadzētu pārāk zemi novērtēt ārkārtas reģistrāciju visiem asbestozes un mezoteliomas gadījumiem. Tas ir ļoti svarīgi arī tad, eh, ne tikai kā darba slimībām. Daudzi upuri, kuri atrodas, eh, tad, eh, kuri, kuri, kuri dzīvo tuvu zonām, kur ir izplatīts asbests, un otrkārt arī trešajā punktā noteiktais ir ārkārtīgi svarīgi, citādāk mums neizdosies saskatīt, eh, kādā veidā, eh, kur atrodas eh, tieši azbesta avots. Tas ir ļoti bīstami gan cilvēkiem, kuri atjauno ēkas un viņas ceļ, kā arī tos, tiem, kuri dzīvo šajās ēkās. Un Eiropas 2008. gada azbesta kampaņai bija mm, lozungs, az, azbests ir jāsar ļoti nopietni eksperti, kuri ir strādājuši iepriekš ar asbesta jautājumiem, viņi saprot, ka ir ļoti eh, grūti, eh, tad, grūti noteikt vietas, kur izplatās asbests, un tad ir arī ļoti svarīgi, lai būtu droša medicīnas sistēma, atbalsts upuriem, neatkarīgi no tā, no kurienes viņi nāk, ko viņi ir darījuši vai ko viņi dara. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, Tad ir arī Eiropas fonds, kurš ir nepieciešams, kas būtu jāizveido, un to vajadzētu atbalstīt Eiropas uh, līmenī un dalību valstīm. To vajadzētu atbalstīt, uh, lai risinātu problēmas ar asbēs izraisītajām slimībām, jo katru gadu uh, ir ļoti daudz nāves gadījumu. Un to cilvēku skaits, kuri iespējams mirs no asbesta, uh, Un tad šis te brīvprātīgais asociāciju tīkls, eh, pilsoniskā sabiedrības pārstāvji, arotbiedrības un upuru eh, ģimenes juridiskajās sarunās vajadzētu atbalstīt. Ir jāatbalsta cilvēki, kuri cieš. Mums bija īsa uzklausīšana Eiropas parlamentā 18. septembrī. Un tur tas tika atzīts, un tur tika aicināts visas dalībvalsts un Eiropas komisija sniegt eh, finanšu resursus, lai uzlabotu nacionālos eh, rīcības plānus, lai aizliegtu asbesta izmantošanu. Visiem nepieciešajiem pasākumiem tie ir jāizteno un ir jāgarantē, ka uh, Eh, asbests tiek eh, eh, nosakts un tas nav vienam nav pieejams. Bija arī gadījums ar etanītu. Eternit, kur bija juridisks spriedums, 2009. gadā tika uzsākts tiesas process. Un Eternit divas augstākās amata personas uh, šveicietis un beļģis, viņiem tika piespriest 16 gadu nāvisos, un tiesnesis uzskatīja, ka tika pierādīts, ka aptuveni 3000 nāves gadījumi, jo sevišķi e, visu šajā reģionā, tika izraisītas e, tieši e, dēļ šī uzņēmuma darbībām. Un viņiem nācās izmaksāt miljoniem eiro kompensācijās dažādajām asociācijām. Un šis tas spriedums e, tad e, tika bieži savspēra gadsimta spriedumu. Bija vairāk nekā 2000 cilvēki, kuri e, mira, 700 saslima un aptuveni 150 juridiski eksperti tika iesaistīti visā šajā lietā. Un ja būtu asbest aizliegums, tad mēs tiešām gūtu ievērojumu ieguldījumu, lai uzlabotu situāciju. Paldies! Lies paldies! ēnu referentam no tautas partijas, bet karašs. Paldies, priekšsādātāji! Asbest jautājums man īpaši interesē, tāpēc es esmu arī ēnu referente šajā atzinumā, saka tev, Harūs kundze. Gribētu piebilst kaut ko mūsu lieliskās uh, kolēģis sacītā. Mēs nevaram to uzskatīt tikai par profesionālo slimību. Azbests un citas līdzīgas vielas neskar tikai tos cilvēkus, kas strādā šādā vidī. Tātad tā nav tikai profesionālā slimība. Uh, šīs vielas skar iedzīvotājus, kas vienkārši tur arī dzīvo, nevis tikai strādā. Līdz ar to ir jāizstrādā Eiropas līmeņa pētījums, kas pārbaudītu, kurās vietās Eiropā ir šī problēma, kur ir asbests atrodams. Tā mēs varētu risināt šo problēmu un tā mēs varētu arī pielikt punktu um, asbesta izmantošanai Eiropā. Ar jūsu atļauju vēlos runāt par Kipru. Kiprā ir bijušas ļoti smagas sekas no asbēs. Nesen notika diskusijas Dānijas televīzijā. Un bija uzbruks Avēlam Smitam, kas 80 gadus izmantoja lielāko asbesta ieguvas vietu Kiprā. Viņam pārmet, ka viņš zināja, kādas būs sekas strādājošiem un iedzīvotājiem pie šī objekta. Tomēr viņš gadu desmitiem turpināja iegūt, eh, turpināja izmantot šo asbesta ieguvas vietu. Uh, neaizsargājot iedzīvotājs. Tagad uh, šī uh, iegūs vieta ir slēgta un tomēr ar, um, ir mezoteliomas saslimšanas gadījumi iedzīvotājiem. Un tas ir arī ietekmējis gruntsūdeņus visā Kipras salā. Un tika apgalvots pat tad, ja nomainītu visas uz. Uh, ūdensvādus, eh, kanalizāciju eh, neokupētajā Kipras daļā vienalga būtu šis asbest piesārņojums, un tas vēl būtu jāpārbauda, vai tā tiešām ir. Ja nekādas saiknes par šo asbesta ieguvis vietu saslimšanas gadiem nav nekādas saistības, tad eh, kāpēc ar Eiropas līdzekļiem tika aizstāti šie kanalizācijas vadi. Un uh, iedzīvotāji, kas uh, dzīvo pie šīs asbest ieguvas vietas, tiek smagi skarti un viņi pēkšņi tiek saslimsti. Arī pie Kipras krastiem atrodas viens kūģis, kas ir uh, piekrauts ar asbestu. Es neapgalvoju, ka Kipra ir vienīgā valsts, kuru skar šī problēma. Ir arī, piemēram, izmantots asbests eh, automobiļu bremžu sistēmā, tomēr tas neatbilst eh, tā asbest līmenis šajā gadījumā neatbilst tādam līmenim, kādam tiek pakļauti iedzīvotāji, kad asbest tiek izmantots mājokļos vai kanalizācijā nav paredzēts budžets, lai cīnītos ar šo problēmu. Ja tāda līdzekļa būtu, tad tas ļautu cīnīties arī ar bezdarbu un noteikt tādus pētījumus, kas varētu pārbaudīt, cik lielā mērā šī problēma pastāv un kādas ir sekas. Paldies, Linda Makeven, lūdzu. Bet... Viņa ir Anna referente sociāldemokrātu politiskajā grupā. Paldies! Glenis uh, atstāja man uh, rakstisku dokumentu, lai es to nolasītu. Pirmkārt, viņa pateica Savinai Rosē par šo atzinumu, tā viņa skatījumā tas ir labs, un viņa arī augst vērtē tā ieguldījuma nodarbinātības komitejas ziņojumu. Pirmkārt, saistībā ar pašu ziņojumu nosaukumu. Kā jau sacīja iepriekšā runātāja tev Harus kundze, e, te nav runa tikai par e, arodvēs, draudiem arodveselībai, bet vispār draudiem videi. Gledis uzskat, ka būtu jārunā e, par ar asbestu saistītajiem draudiem veselībai, ne tikai arodu veselībai. Tas paplašinātu šī ziņai aptvērumu un tas arī ļautu mums, mūsu komitejā, darboties pie šī temata. Otkārt, mums būtu jāiestājas, lai asbests būtu aizliegts rīču direktīvas ietvaros. Glenis augstu vērtē Uh, atzinumu sagatavotājs priekšlikumu uh, saskaņo šīs darbības ar 20, 20 uh, termiņu. Un jāparedz asbesta ierobežošana rīčs direktīvas ietvaros. Un arī jāparedz ļoti stingri termiņi pārbaudas pasākumiem. Paldies, Andrēs Anonī, liberāļu vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēkungs. Paldies eh, referentei. Problēma ar azbestu ir ļoti būtiska, tāpēc, ka tā ir izraisījusi daudzus nāvas gadījumus Eiropā. Un tuvā nākotnē tā izraisīs vēl vairāk nāvas gadījumu. Problēma ir tāda, ka uh, nepastāv, uh, eh, šā, ne, nepastāv tāds minimālais uh, slē, slieksnis, zem kura nebūtu uh, riska. Uh, pat dažas uh, azvēsas šķiedras var izraisīt nāvi. Uh, Un e, no tā var mirt arī 40 gadus pēc tam, kad ir bijusi uh, saskare ar uh, asbestu. Un arī Itālijā cilvēši, cilvēki ir miruši no mezoteliomas, un, uh, šī, un to šīs vielas izmantošanas uh, sekas ir uh, ārkārtīgi smagas, un mums tiešām ir vajadzētu ap, apturēt šīs vielas izmantošanu mūsu ēkās un fabrikās. Daudzi uzņēmumi uh, Eh, tur eh, saskata eh, liels izmaksas, jo, piemēram, ir jānomaina daudzas griestu daļas, kuros ir, ir asbest, līdz ar to ir papildus izmaksas. Un ir tā, ka daudzas, daudz uzņēmumu, kuri pārdod šos produktus, viņas apzinās briesmas, un es domāju, varbūt mums vajadzētu drīzāk aktivizēt pasaušos mehānismus. Uh, tad nevajadzētu ļaut pārdot eh, šādas vielas, kuras eh, sastāv ar azvestu. Mašīnas pārdošanas gadījumos eh, šāda mašīna ir jāatsauc. Un es domāju, ka būtu labi uzlikt izmaksas cilvēkiem, kuri ir apzināti laiduši tirgu preces, kurās ir azbesta saturs. Un Mums vajadzētu tiešām uh, um, svītrot uh, šo te uh, no, nu, šobrīd noteikto slieksni likumdošanā, tāpēc, ka nav šāda sliekšņa zem, uh, uh kura asbes būtu nekaitīgs. Un uh, šo te uh, šķiedru izmantošana var notikt jaunā uh, fāzē, kas būtu asbesta. Uh, mm, uh Az, tad uh, azvesta neizmantošana Eiropā. Diemžēl uh, tagad uh, ir skaidrs, ka uh, eh, daudzas ēkas, kuras, kurās ir tiks izmantotas asbests, uh, eh, neatbilst standartiem. Piemēram, vietā, kur es dzīvoju, tur ir 2000 uh, uh, iedzīvotāju. Un, un tad ir liels uh, eh, asbests piesārņojuma risks, tāpēc, ka gada uh, laikā uh, tās var uh, ielaist uh, eh, asbestas šķiedras, eh, piemēram, uh, ūdens apgādes sistēmā, un līdz ar to šīs asbestas šķiedras var atgriezties gaisā un atkal kaitēt. Tāpēc, ka tātad, šis dzeramais ūdens tiek iegūts no urbumiem, un ūdens tiek iegūts arī no lauku apūdeņošanas. Šie bīstamie atkritumi šobrīd ir juridiski eh, iekļauti eh, speciālā eh, sadaļā. Tomēr šī lieta pilnībā ir jāmaina, manuprāt. Un problēma, kā rīkoties saistībā ar šiem atkritumiem, tur ir rodas jauns risks. Un tas nebūtu nav neliels. Asbests ir vārds, kurš ir uh, uh, atrasinās no grieķu valodas, nozīmē neiznīcāms, un tā ir arī problēma, tāpēc, ka mēs uh, vienkārši uh, izmantojam šobrīd asbestu, un tas ir nepareizi, mēs to kaut kur uh, novietojam un aizmirstam, mums vajadzētu izmantot pastāvušās tehnoloģijas, lai mēs iznīcinātu uh, pilnībā asbesta atkritumus, un dažās valstīs šobrīd arī tiek darīts, kā piemēram Francijā. Mums tiešām nevajadzētu noticēt kaut kādām šādām pasakām, tāpēc, ka nav uh, šādu pareizu nu, noteikumu, kā uzglabāt šos uh, atkritumus. Tos nevar glabāt 200-300 gadus. Jo pēc kāda laika, piemēram, kāds var tur blakus uzbūvēt uh, uh, um, mašīnu autostāvvietu blakus uh, šādam uh, asbesta poligonam. Līdz ar to likumdošanā ir nepieciešami uh, nosacījumi uh, attiecībā uz asbesta uzglabāšanu. Citādāk eh, mēs vienkārši eh, tad, novirzām šo problēmu uz nākamajām eh, pauzēm. Ribazī, kundze. Paldies, priekšsādātāji. Lūk, šajā ziņā Eiropa varētu būt virzītājs spēks, tā varētu informēt, aizsargāt un tiešām aizliegt aspektu, ņemot vērā, ka gadu gaitā ir bijis sarežģīti Grieķi, eh, Francijā aizliegt No, no 97. gada līdz 2003. gadam e, ir e, piedzīvot e, tūkstošiem cilvēku nāvis gadījumi. Nav 25 tūkstoši, kā, kā saka Sabīna Vils, ir 500 tūkstoši nāvis gadījumi. Un jāņem vērā, ka taču asbests smagi ietekmē cilvēks, kas ir tā tūmā, ne tikai tos cilvēks, kas strādā tā, arī absolūti jāaizliec asbekta izmantošana. Ja ir tādas valstis, piemēram, Polija, Vācija, kas Eiropas Savienībā vēl izmanto asbekti, asbestu, tad, tad nav jāparāda alternatīvu risinājumu. Tas asbests ir jāaizliec. Un vēl ir pamats uztraukumam par pieredzes atcerēšanos. Mm. Mēs paraugamies, cik daudz ir mājokļu, kur ir izmantots asbests, tad skaidrs, ka tur gan strādājošie, gan dzīvojušie atkal tiks pa, pakļauti asbesta ietekmē. Tātad katrā dalībvalstī ir jāizveido karte, kur, cilvē, kur ir šādas ēkas vai atradnes, un tad vēl arī jādomā par kūģiem. Ir regula, pie kuras mēs strādāsim, jūs zināt, ir tādas. Uh, Uh, ir tādi kūģi, kas uh, uh, kuģo ar uh, Eiropas dalībvalsts karogu, uh, tie tiek pakļauti kontrolē, bet pārējie par tiem nekas nav zināms. Tātad vajag int intervēt, uh, vajag informēt strādājošos un arī citus, un vienkārši jāzina, ko mēs var darīsim ar uh, tām ēkām, kurās ir asbekts. Un tad vēl arī ir upura. Es gribētu lai tiktu harmonizēts šis jautājums, jo dažās dalību valstīs šīs slimības tiek uzskatīts par arodu slimībām, citās valstīs atkal šis jautājums ir daudz sarežģītāks. Es gribētu, lai upuri saņemtu kompensāciju attiecīgi un ka viss būtu harmonizēts šajā ziņā. Paldies! Nākošais runātājs. Šāba kungsa. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji, kungs, dāmas un kungi! Gribu pateikties uh, referentai arī par diskusijām un par sadarbību. Asbests ir viens no lielākajiem apdraudējumiem sabiedrības veselībai. Par to liecina uh, tas, ka septiņi šī parlamenta deputāti piedalās šajā diskusijā, un ne visiem ir uh, um, austiņas, un es nedomāju, ka visi saprot uh, manu dzimto valodu, bet, nu, pieciem, kas paliek, es gribu teikt, ka iet runa ne tikai profesionālo saslimšanu. Es esmu nodarbinātības un sociāla lieta komitejas deputāts arī, un līdz ar to es domāju, ka abām komitejām vajadzētu o, uh, plašāk sadarboties, lai izstrādātu o, uh, mūsu atzinumu galējo variantu. Un ir ļoti labi, ka mēs norādām uz asbesta riskiem un ceru, ka mūsu atzinums varēs ietekmēt situāciju. Un vēl vienu lietu gribu pateikt. Tas ir jautājums, ko mēs skatīsim nodarbinātības komitejā. Esmu pārliecināts, ka ES un tās iestādes tām jāatbalsta pēc iespējas plašāk dalībvalsts, lai visi pasākumi tik, iespējamie pasākumi tiktu iniciatāti. Nepieciešama informācijas apmaiņa par to, kā apkarot uh, asbestu, piesārņojumu un jāizmanto labākās prakses piemēri. Asbesta negatīvā ietekme var tikt apkarota arī atsevišķo dalībvalstu līmenī un arī ar valstu likumdošanas uh, palīdzību. Bez tam nav tāda īpaša iemesla, lai būtu Eiropas uh, risinājums. Par to mēs noteikti vēl runāsim, jo ziņojums, kas ir Empel komitejā, ir nospraudis uh, ambiciozus mērķus, kas uh, sniedz pāri subsidaritātes uh, principam tādā izpratnē, kā to redzam. Un, protams, ka ir pareizi uzsvērt pat to, cik asbests ir bīstams uh, veselībai. Paldies! Tagad Rosīkungs. Paldies, priekšstājkungs. Asbests ir ļoti jūtīgs un sarežģīts jautājums. Vismaz īstermiņā. Pirmkārt, asbests ir dabīgs materiāls, tas tiek uh, iegūts, un manā uh, valstī uh, ir arī asbesta ieguves, eh, kuras vēl ir eh, atvērtas, un tās ir Turīnā, Turīnas apkārtnē, un līdz ar to šajā apkārtnē ir liels piesārņojums. Un arī a, a, a, tad, tur ir arī vilciens starp eh, Turīnu un Lionu, un tad tas iet gar klintīm, kuras satur dabiski asbestu, un ar to ir ļoti sarežģīti noteikt kaut kādas robežu vērtības, jo ir tā, ka Tad, ja vienkārši eh, tad eh, asbests var dabīgā veidā izplatīties, un zemnieki, kuri eh, apstrādā zemi, var apzinās, ka apkārtnē ir augstas asbesta koncentrācija, un ar to mums jābūt ļoti uzmanīgiem, mums ir jāsardā un jāskatās, ko mēs varam darīt, lai atrisinātu šo problēmu. Un, atšķirībā no iepriekšējā runātāja, mani nesatrauc šī doma par asbesta griestiem. Uh, tas, eh, ka tie tiek, eh, tie tiek apraksts, labāk, labāk ir, ja asbests eh, tiek apraksts, nevis, ka tas paliek uz zemes. Tad, ja mēs asbestu um, norokam, tad vismaz viņš atrodas tur, kur viņš kādreiz jau bija. Ir, tad ir kalni, kuri, kuros ir asbests. Pie Montē ir ļoti daudz asbesta uh, šķiedru. Uh, tas ir dabiski atrastamas materiāls. Tomēr mani vairāk satrauc eh, tas, eh, ka mums ir uh, eh, caurūs, ūdens caurūs, uh, kurās ir asbests, un tad cilvēki dzer ūdeni, kurš iznāk no šiem caurulēm. Un uh, tā nav tikai mezotelioma, ar kur slimo uh, cilvēki, tāpēc, ka viņi ir ielpojuši šīs te slimības. Viņi var gūt uh, vēzi šādā veidā. Diemžēl arī var iedzert ūdeni, uh, kurš satura asbesta šķiedras. Uh, un tas var radīt cita veida vēzi. Līdz ar to mums ir jāstrādā ļoti rūpīgā veidā. Ja jūs nepalīdzēsiet eh, cilvēkam, eh, kurš eh, tātad ir atbrīvojies no šiem asbesta griestiem, tas tiešām būtu muļķīgi. Tomēr ir daudz cilvēku, kur, piemēram, atbrīvojas no asbesta materiāliem, tos vienkārši iesviežot vietējā upē. Uh, ir kāda upe, kurās ir eh, ļoti eh, daudz eh, asbesta griestu slīžu, kuras cilvēki tur vienkārši ir iesvīduši. Tāpēc es tiešām mudinu referentu tiešām gūt informāciju no pilsoņiem. Un mums ir jāpiespiež dalībvalstis veikt kartēšanu attiecībā uz to, kur attiecas asbests. Un ir ļoti svarīgi piespiest dalībvalstīm um, tātad, uh, likvidēt uh, asbesta uh, materiāls, kas tiek joprojām izmantot. Mēs nerunājam tikai par piemontu, mēs runājam par griestiem visā Eiropā, par miljoniem griestu, kur joprojām tiek izmantoti. Un tie tiek izmantoti sliktā veidā, un tas ar to ir arī ļoti bīstam. Paldies! Paldies, Rosija! Vērts komisijai! <coughs> Excusez-moi, merci, Monsieur le Président. Paldies priekšsēdētāji, nekas daudz man šeit nav piebilstams, jūs jau esat konstatējuši, um, kāda ir situācija, komisija atbalsta šos konstatējumus. Skaidrs, ka būtu jārisina daudz problēmas un arī uh, uh, jāpārbauda, vai transportēšana dalība valstīs ir ļoti laba, ja tā būtu izdarīts, tad liela daļa problēmas jau būtu atrisināts. Un tagad runājot par asbestu, par to, ka tas nebūtu uzskatāms kā draudz arot veselībai, bet vispār veselībai. Nesen jā, tika publicēts ziņojums par šo tēmu, tas pieņems mūsu tīmekļa vietnē, un nākošu gadu arī būs konferences par arota slimībā un par asbestu arī runāsim šajā kontekstā. Uh, Katrā ziņā esam paredzējuši arī turpmāk strādāt ar parlamentu pie šī ziņojuma. Paldies! Vielen Dank! Paldies! Vilskundze, jūs vēlaties atbildēt? Jā, nu pavisam īsi. Paldies visiem, kas uzstājās. Es domāju, ka mēs izstrādāsim labu atzinumu. Un, un tas nozīmīgākais ir uh, krizotīlu asbestu aizliegt. Un uh, ar to arī beigšu. Paldies! Paldies visiem kolēģiem, kas uh, diskutēja šodien par uh, šo atzinumu. Un es pats arī Kiprā redzēju, kāda ir situācija ar atbestu un asbest, bijušo ab, asbestu iegūs. Uh, Rūpnīca tā ir milzīga uh, problēma. Mums jāatrod saprātīgs risinājums, kā pasargāt cilvēks no asbesta negatīvas ietekmes diskusijas bija ļoti veiksmīgas. Lai jums uh, labs pārtraukums un pulksnes 15. Tiekamies šeit. Būs aģentūra pārstāvi un diskusija ar tiem. Paldies!